you... Vai es varētu jūs lūgt ievietot balsošanas kartes eh, balsošanas iekārtās? Pirmkārt, eh, tas būtu pirmkārt, un sāksim ar testa balsojumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Okay. More or less okay. Jā, paldies. Tad varam balsot. Dargie draugi, pirmkārt, pirmais mūsu balsošanas sarakstā ir elektroenerģijas iekšējā tirgus regulējums. Mūsu referents ir Krišāns Kāriņš. Tas ir um, pagaidu vienošanās dokuments, kas ir uh, panākts neformālajā trialogā. Personālais balsojums. Sākam balsot. And I close it. Beidzam balsot. Liels atbalsts. Apsveicu referentu. Viņš, kā jūs redzat, nav mūsu vidū. Un otrs jautājums arī attiecas uz vienoto elektroenerģijas tirgu, bet šoreiz tā ir direktīva. Arī Krišāns Kariņš ir referents. Un balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Milzīgs atbalsts. Tas ir uh, garu sarunu darba rezultāts. Tagad nākamais svarīgais jautājums. Uh, Riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Flavio Zanato ir referents pagaidu vienošanās neformālajā trialogā. Uh, un uh, personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicu referentu. Arī plašs atbalsts viņa ziņojumam. Un pēdējais balsojums šodienai Eiropas Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūra Mortens Helveks Petersens bija mūsu referents. Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos personāla balsojumu. Sākam balsot. Thank you. Paldies. Beidzam balsot. Un arī milzīgs atbalsts. Apsveicu referentu Petersenu kungu. Liels paldies! Ar to arī beidzam šodienas balsošanu. Janusz. Janusz. How? Mr. Lipton.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 Your... Kolēģi, vai jūs varētu lūdzu pārtraukt savas kaismīgās sarunas? Jā, visiem ir ļoti interesantas sarunas, bet mēs varētu ķerties pie darba. Nākamais punkts ir sezonālās laika maiņas pārtraukšana. Mūsu referents ir Svens Šulce, un mēs gribētu izskatīt ziņojumu projektu, atzinumu projektu. ir uh, Eiropas komisijas direktīvas priekšlikums. Un tas, ja tiks pieņemts, tad uh, mēs pārtrauktu divreiz gadā grozīt pulksteni, uh, kas šobrīd notiek visās ēstdalību valstīs martā un oktobra beigās. Tā ir iniciatīva, kas ir piesaistījusi plašu plašsaziņas līdzekļu uzmanību un arī sabiedrības uzmanību. Uh, Mēs to ļoti labi zinām. Un tagad mēs gribētu sākt diskusijas uh, mūsu komitejā. Gribētu lūgt uh, un aicināt mūsu referentu Šulces kungu sākt uh, šo diskusiju. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ir daudz svarīgi jautājumi šajā Eiropas parlamentā, bet ja mēs uh, paraugāmies uz pilsoņu reakciju uz šo tēmatu, um, pat ja tas nav tik svarīgs temats, tas tomēr ir svarīgs temats šeit rast risinājumu Eiropai. Es atbalstu to, ka mēs pārtrauktu laiku mainīt, un uh, labi, ka komisija piedāvā priekšlikumu, kā to izdarīt. Un šī tā e, tiešsies cinistrība bija izaicinājuma, uh, tas izraisīja šo reakciju, un um, Mēs eh, visi, eh, protams, eh, zinām, ka sabiedrība to sagaida, ka tas ātri notiks, un arī komisija to ļoti ātri piedāvāja, bet to šodien tik ātri tas nenotiks. Bet mums šeit Eiropas parlamentā pat pirms vēlēšanām vajadzētu izveidot savu viedokli un apspriest visus um, aspektus. 80% eh, no tiešsaistes aptaujas izteicās par to, ka mēs pārtrauktu mainīt laiku no ekonomikas viedokļa, arī enerģijas ietaupījums būtu iespējams. Un, eh, Tomēr tas tagad nešķiet vairs tik liels, kā sākotnēji solīts, bet ir tomēr dažas problēmas, ja mēs vēlamies eh, relatīvi ātri pārtraukt šo laika maiņu. Uh, No ITRA komitejas es vēlā, vairāk gribēju papētīt rūpniecības un citu nozaru aspektus, piemēram, gaisa satiksmē. Jūs zināt, ka ir šie te, eh, šīs te laikjoslas, kas eh, tiek sniegtas, eh, un jo īpaši lidojumiem trešajās valstīs var rasties problēmas, ja mēs um, īstermiņā um, pārtraukt šo laiku maiņu, tad uh, laikjoslas, kas jau ir piešķirtas, uh, um, valstīs, kurās netiek mainīts uh, laiks, tad uh, divreiz būtu jāpiešķir šī laika josla arī Turcijā. 2016. gadā viņi pārtrauca laiku mainīt, tas uh, noritēja bez lielām problēmām, bet tā ir viena no lietām, par ko pie manis vērsās nozares pārstāvi, kas, manuprāt, tomēr ir jāņem vērā. To nevar vienkārši uh, atstāt novārtā. Ir arī citi aspekti, kas uh, vēl ir svarīgi, un tās, manuprāt, ir galvenās problēmas. Uh, proti, kā to darīt. Eiropas Savienība var atcelt laika maiņu, bet galu galā tā ir dalībvalstu kompetence pateikt, kā to darīt, jo mums ir laik, vasaras laiks un ziemas laiks, un jāvienojas taču kaut kā, pie kura laika tad mēs paliekam. Un tur ir vajadzīgs tātad attiecīgs regulējums. Un uh, nedrīkst uh, pieļaut to, ka, piemēram, dodoties no Amsterdams uz Strasbūru, uh, no Nīderlandes, uh, braucot cauri Beļģiju, Luksemburgu un tad iebraucot Francijā, sliktātajā gadījumā tad četras reizes mainītu laika uh, joslu, jo vien teiks mums, mēs paturēsim vasaras laiku, mēs ziemas laiku. Uh, tas nav pieļaujams, to mēs nedrīkstam uh, pieļaut. Uh, Un tāpēc ir vajadzīgs tāds regulējums dalību valstīs, kas to novērš. Un tas ir lielākais šķērslis šobrīd. Dalībvalstis šobrīd nespēja īstermiņā rast konsensu, kas arī būs iemesls tam, kāpēc eh, mēs nepārtrauksim laiku eh, mainīt šā gada aprīlī, tā kā komisija eh, to bija domājusi. Es piedāvāju sēkojoši rīkoties laika maiņas atcelšana, jā, bet ar nosacījumu, ka dalībvalstis uh, vienbalsīgi vienojas par mehānismu, kā nodrošināt šo procesu. Un te es arī vēlētos, lai uh, šobrīd jau trīs pastāvošās laika zonas, kas mums ir Eiropas Savienībā, paliktu. Uh, Tātad mums ir vajadzīgs tāds kā koordinācijas mehānisms, kas, eh, manuprāt, ir eh, nenovēršams. Eh, to esmu minējis jau iepriekš runājot šajā komitejā. Visā citādi mm, nekas daudz šeit vairs nav sakāms savā atzinumā, jo būtiskākās lietas, kas mums no itra e skatu punkta ir svarīgas, mēs tikai atzinumu sagatavojam, to visu esmu iekļaus atzinumā. Uh, Vēl par to, kad es jau uh, ieskicēju, ka ātri tas nenotiks, es uh, iestāsos par to, um, un manuprāt, tas ir arī iespējams pēc uh, sarunām ar nozaru pārstāvjiem un pilsoņiem un citiem pārstāvjiem ar komisiju, ka tas varētu būt apmēram 2020 gada aprīlī. Dažiem tas šķiet pārāk ambiciozi, dažiem tas šķiet par ilgu, vēlu, bet man liekas, ka tas ir realistiski. Izmantošu turmākās dienas, lai diskutētu ar pārējo grupu ēnu referentiem. Bet es nesagaidu šeit garas un plašas diskusijas. Es domāju, ka ITRA komitejā mēs to varēsim relatīvi ātri atrisināt, lai mūsu atzinums tad būtu gatavs. Tik tālu no manas puses. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Kumpula Nātrī kundze no sociāldemokrātiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referenta kungs, ļoti labi. Esat sagatavojuši šo atzinumu. Referents arī intensīvi strādāja pie šī jautājuma. Tas ir labs uh, pamats mūsu atzinumam šeit. Es personīgi uh, Eh, ilgi esmu strādājis pie šī jautājuma. Rūpniecības sektors, pētniecība, digitālā joma, eh, kosmos, enerģija no šiem sektoriem neredzu nekādas, nekādus iemeslus, kāpēc, eh, lai mēs turpinātu mainīt laiku. Ir arī enerģijas sektorā mērījumi, pētījumi, un enerģijas ietaupījums eh, ir minimāls tādi rezultāti pētījumiem. Tātad eh, šis ietaupījums nav tik liels nemaz. Mēs aktīvi aicinājām komisiju nākt klajā ar priekšlikumu, un eh, komisija mēģināja to arī ātri izdarīt, bet nu labi, Tagad, uh, acīm redzot, uh, mēs uh, vēl būsim spiesti martā vēlreiz griezt pulksteni. Bet, nu labi, mēs varam to visu vēl atlikt. Komisija ir veikusi savu darbu, tagad mums jādara savs darbs, un es domāju, ka tas pilsoņus nešokēs, ja mēs atteiksimies no vasaras laika. Uh, avio satiksmē, gaisa satiksmē, tur tas ir nedaudz problemātiski un tāpēc būtu labi, ja mēs atlikštu šo pārtraukšanu. Koordinācija starp dalību valstīm ir ļoti svarīga. Līdz šim dalību valsts varēja izvēlēties, kādā laika zonā dzīvot. Spānija izlēma uh, izvēlēties citu laiku zoni nekā Portugāla, tas mūs uh, īpaši netraucē, bet svarīgi ir, lai vienotajā tirgū starp divām valstīm nebūtu atšķirība vairāk kā divas stundas. Es domāju, ka vienotajā tirgū mums vajadzētu tiešām turēties pēc iespējas vairāk kopā pēc iespējas tuvāk. Protams, ka šeit ir eh, geogrāfiski aspekti. Somijā nav tāds pats laiks kā Zviedrijā un Vācijā, bet ir svarīgi eh, šeit eh, paturēt kaut kādu tuvu attiecību. Divas stundas tas ir maksimālais. Paldies, priekšsēdētāji. Turpina. Mm. Un tagad no EKR Krasnodēmska kungs lūdzu. Paldies, es pateicos jums no visas sirds. Šis ir satraucošs tēmats. Esmu skatījis laika jēdzienu no Haidegera uh, un citiem skatpunktiem tādā filozofiskā izpratnē, un mēs nemaz īsti nezinām, kas ir laiks, ko tas nozīmē. Bet uh, laika maiņa manuprāt, bija diezgan uh, brutāla. Uh, tāds brutāls administratīvs pasākums tas bija, un es piekrītu referenta atzinumam, un tā domā arī daudzi eiropieši. Mums vajadzētu pārtraukt šo pūksteņu grozīšanu divreiz gadā. Uh, tur jau nav vairs nekāda pamata tam. Nekur nevaram atrast pierādījumu tam, ka tas kādam nāk par labu. Tieši pretēji uh, ir pētījumi par eh, negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību. Kundzei, kas tikko runāja, nepiekrītu pilnībā. Es nepiekrītu, ka Madridē uh, ir tas pats laiks, kā um, eh, Centrālā Eiropā, jo tas nav bioloģiskais laiks. Uh, laikā atšķirības starp eh, saulēktu starp eh, Varšavu un Briseli ir apmēram stunda. Un te es gribētu atstāt to dalību valstu ziņā, pie kuras laika joslas tad tās grib piederēt. Jā. Par to ir jādiskutē, eh, vai paturēt vasaras laiku, vai ziemas laiku, vai varbūt kaut kādu trešo laiku, bet tas viss ir jālēmj konsensa uh, procedūrā. Es piekrītu, ka ir jāpagarina šis laiks, uh, kas ir atvēlēts lēmumu pieņemšanai, jo arī pilsoņiem ir jāļauj izteikties, vai viņi dotu priekšroku vasaras vai ziemas laikam, un šeit neredzu nekādas lielākas problēmas. Protams, ka tas ir suverēns valstu lēmums. Protams, ka es domāju, ka ir jāsaskaņo viedoklis arī ar kaimiņu valstīm un kopumā reģionā, jo visi šie jautājumi, ko jūs pieminējāt, ir jāņem vērā. Visā citādi paldies. Tagad Federlis kungs no Aldes, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es eh, neesmu pārliecināts, ka tie no mums, kurus ievēlēja 14. gadā, eh, domāja, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas interesē iedzīvotājs 19. gadā vēlēšana gadā, ir tieši laika mājas jautājums. Tātad mums šis jautājums ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk un jāatbild iedzīvotāju bažām. Es uzskatu, ka um, es pieslēdzos šim jautājumam pietiekami vēlu. Tas nav bijis manu politisko prioritāšu sar eh, sarakstā. Bet uh, šis jautājums aktualitātē un plašsaziņas līdzekļos aizņemtās vietas ziņā tikai pieaug. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs un vairākās dalību valstīs sabiedriskās domas aptauja rāda Nīderlandē, Polijā, Somijā arī uh, citās valstīs iedzīvotāji vēlas pārtraukt šo grozīšanu, un būtu labi, ja Eiropas parlaments ieklausītos iedzīvotājos. Es vēlētos pateikties eh, <clears throat> referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, un es domāju, ka mums izdosies atrisināt atlikušos eh, jautājumus bez īpašām debatēm. Es domāju, ka ir labi laiku pagarināt vēl par vienu gadu, jo tad, ja komisija kaut ko nolēmja, tā var strādāt ļoti ātri, tāpēc es domāju, ka e, referenta ierosinātais viens gads ir laba ideja. Un Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti labai koordinācijai, lai neradi, nerastos haoss, kaut kas grozīs laiku un kaut kas nē. Es esmu pārliecināts, ka kā mūsu padomu, kā mūsu komitejā, tā arī plenārsēdē atbalsts būs milzīgs. Pie tam šis jautājums ir viens no tiem, kuru neatspogu, kurā, kuru neiekrāso ideoloģiski jautājumi, jo tiešām mēs šobrīd neatkarīgi no politiskās krāsas iekrausamies iedzīvotāju teiktajā. Thank you very much, kolīgi. Paldies! Speaker. Paldies, un nākamais runātājs eh, Škļets kungs no Zaļo politiskās grupas. Eh, Paldies, Būzeka kungs. Ilgu laiku pirms es sāku darbu parlamentā, es eh, sekoju šai problēmai, es uzklausīju pilsoņus, un es zinu, ka aptauja, kas tika Eh, ko komisija veica, un šī publiskā konsultācija parādīja, ka vairākums pilsoņu vēlas eh, paturēt vasaras laiku, jo ikdienas dzīvē viņiem ir sajūta, ka viņu pārāžas, eh, viņu ieradumi mainās. Viņi grib pavadīt vairāk laika ar dienas gaismu, un mēs zinām, ka mākslīgā gaisma, pat ko mēs lietojam šajā zālē, ka tas ves cilvēku veselībai nav pārāk labi. Mēs redzam, ka vasaras laiks un ziemas laiks izraisa daudz problēmu. Es atbalstu ziņojumu, es domāju, ka mums vajadzētu atteikties no Uh, vasaras un ziemas laika. Protams, tas nevar notikt šogad. 2020. gads ir labs priekšlikums. Mums ir ievēlējuši pilsoņi, un mums ir jāklausās uh, pilsoņos, ja vēlamies atbalstīt to, ko saka komisija. Mums uh, ir jābūt pēc iespējas tuvāk mūsu vēlētājiem. Mums vajadzētu uh, ar šo vienkāršo piemēru beidzot parādīt, ka mēs uzklausām viņu domas, īstenojot, uh, uh, lemjot par mūsu kopīgo politiku. Tagad es gribētu runāt par uh, arī par tūkstošgadas maiņu. Toreiz arī cilvēki teica, ka viss apstāsies, lasījām plašsaziņas līdzekļos eh, par eh, um, mm, Krievijas lēmumu par uh, vasaras un ziemas laiku, tas ietekmēja gaisa satiksmi, visi šie te rezultāti, publiskā konsultācija un tā tālāk. Tur visur mums ir jāatceras, ka Nozaru pārstāvji arī piedalījās šajās konsultācijās, un 90% no skartajiem, no iesaistītajām pusēm atbalstīja mainīt tagadējo režīmu, proti, lai būtu tikai viens laiks, vai nu vasaras vai ziemas laiks. Paldies, kolēģi! Un tagad Zakarovs kundze no Goja, lūdzu. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, νομοθε... Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, kā jūs zināt, šī likumdošana Eiropas eh, līmenī eh, pirmoreiz tika pieņemta 1980. gadā. Tās mērķis bija harmonizēt praksi. Uh, 2018. gada septembrī Eiropas komisija nāca klājā ar direktīvas priekšlikumu, lai pārtrauktu laika maiņu pulksteņu grozīšanu, jo, kā jau tika minēts, to apšauba Eiropas pilsoņi, Eiropas parlaments un dalība valsts. Tā pašā laikā tika teikts, ka tas nāks par labu vienotiem tirgumu. Tomēr eh, netika minētas problēmas, ko Eh, šī jaunā likumdošana atrisinātu. Mans viedoklis ir tāds, ka šī komisijas piedāvātā likumdošana, neskatoties uz to, ka tas uzlabos veselību, ceļu drošību un atrisinās problēmas vienotajā tirgu, mm, nav pietiekama pamatojuma, lai pārtrauktu laika maiņu. Piemēram, eh, pilsoņi apšauba tagadējo režīmu, uh, Bet es domāju, ka e, diskusijas ar e, sabiedrību nav reprezentatīvas. 2018. E, gadā parlaments pieņēma rezolūciju un nav novērtēts šis komisijas priekšlikums un tā ietekme. Ņemot vērā nacionālās pozīcijas, neredzu, ka dalība valstis spētu vienoties Gandrīz eh, vienbalsīgi dalība valstis eh, transporta padomē decembrī noraidīja Austrijas prezidentūras priekšlikumu. Un, protams, komisija arī saka, ka mums jāņem vērā pilsoņu viedoklis. Es nedomāju, ka ir eh, aprēķinātas izmaksas un pietiekam novērtēts tas, ka ir nepieciešams koordinēt laika zonas starp dalību, starp eh, kaimiņu valstīm. Turklāt eh, nav arī uh, pamatots, kāpēc dalību valstīm būtu jāatsakās no šīs harmonizētās sistēmas, kas gadiem ilgi labi darbojas, uz sistēmu, kas būs deregulēta un radīs problēmas vienotajam tirgumam. Ņemot vērā šī priekšlikuma mērķi un saturu, uh, mēs redzam, ka nav piedāvāts harmonizēts režīms, lai labi darbotos vienotais tirgus. Vienīgais mērķis ir apturēt tagadējo sistēmu un atstāt to dalībvalstu ziņā šo izvēli, kādu laika zonu izvēlēties. Šeit nebūs pietiekama harmonizācija, un tas būs negatīvs aspekts vienotiem tirgumam. Tātad, ja mērķis ir apturēt likumdošanas darbību, kas um, uh, kaitē cilvēku veselībai un uh, ceļa drošībai, ja tas tā būtu, tad mēs visi varētu vienoties, ka tas ir jāpārtrauc, bet ja galvenais direktīvas mērķis ir uh, vienotā tirgus laba darbība un jo īpaši transporta sektora laba darbība, mums vajadzētu uh, vēlreiz rūpīgi pārdomāt, ko šī deregulācija nesīs un kādas būs tās izmaksas dalībvalstīm. Tātad, atsaucoties uz visu teikto, es domāju, ka komisijai ir eh, jāveic ietekmes novērtējums, lai uh, iesniegtu uh, pamatotu priekšlikumu. Ja direktīvas priekšlikums tiks pieņemts tāds, kāds tas tagad ir, uh, tas radīs vairāk problēmu nekā atrisinās. Paldies! Thank you very much, madam! Paldies! Paldies! Un tagad eh, došu vārdu pārējiem pieteikušajies runātājiem. Pirmais eh, - Langena kungs. <laughs> Eh, pardon, pardon. Es atvainojos, es diskutēju ar referentu. Es gribētu šeit paust savu atšķirīgo viedokli un piekrist runātājai nogoja. Komisijas priekšlikums ir nenobriedis. Tas uh, uh, kaitē dalībvalstīm un vienotiem tirgumu Un eh, šeit nenošķir eh, laika grozīšanu un laika zonu. Šobrīd katra dalībvalsts var izvēlēties laika zonu, bet šeit ir runa par vienotā tirgus saglabāšanu. Un es varu tikai teikt, ka ja mēs šo priekšlikumu īstenosim šeit parlamentā, varbūt, ka tam būs plaša atbalsts, es katrā ziņā balsošu pret, tad, eh, tad kad tas tika ieviests, Uh, iepriekšējā gadsimtā, tad uh, enerģijas ietaupījums bija galvenais iemesls. Tas tiešām šodien vairs nav aktuāli, bet uh, cilvēku veselība ir galvenais iemesls, un tāpēc arī šo 4,2 miljonu atbilžu pētījumu nevaram piesaukt. 3 miljoni bija no Vācijas, lielākā daļa bija pret. Uh, viņi gribēja ilgstošu um, vasaras laiku, tātad lai, mainīt laika zonu. Uh, Eh, komisija šeit ir pārsteidzīgu priekšlikumu izteikusi, viss šis projekts izgāzīsies, un es varu tikai pateikt, ka um, iemesli pret uh, sistēmas maiņu uh, ir dažādi un daudzveidīgi, un parlamentam vajadzētu to noraidīt, un man ir prieks, ka līdz nākamajam vasaras laikam ir tikai 62 dienas atlikušas. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Kelly kungs nākamais. Uh, thank you very much. I have... Paldies. Es, eh, es visu mūžu esmu iebildes pret šo pulksteņu grozīšanu. Man ievēlēja pirmo reizi parlamentā pirms desmit gadiem, un toreiz Herberts Rauls uzņēmās tā kā ideju par to, ka vajadzētu atteikties no tām. Uh, Beidzot, eh, tas komisijai ir prasījis septiņus gadus, lai tā kaut ko sāktu darīt. Tikai tāpēc, ka tika savākts miljoniem parakstu par to, ka nevajag šo laiku vairāk grozīt. Ja mēs šo pulksteņu grozīšanu pārtrauktu, tad to var uzskatīt par vienu no lielākajiem parlamenta panākumiem. Uh, un tādējādi mēs būsim pateikuši, ka iedzīvotāji teiktajam ir svars un vara, un tas pat var likt kustēties komisijai. Tā tad eh, apmēram 80% to, kuri vēlas izbeigt pulksteņu grozīšanu, turpat pakaļ vēlas, lai saglabātos eh, vasaras laiks. Un prezidents Junkers runājot par Eiropas nākotnu un situāciju Eiropā, viņš jau ierosināja, ka 19. gadā mēs eh, pārtrauksim šo grozīšanu. 20. gads tomēr liekas drusku reālāks, un šobrīd valsts raugās kādu laiku tad saglabāt. Es zinu, ka īrijā arī ir izsludināta sabiedriskās domas apklaušanāšana, lai zinātu, ko cilvēki e, eh, zina. Tie, ar kuriem es esmu runājis, vairums, lielākais vairums vē, vēlas vienkārši izbeigt šo grozīšanu divreiz gadā, un mums beidzot ir pienācis laiks ieklausīties to, ko tad iedzīvotāji grib. Daudz šeit tiek runāts par to, ka būs valstis, kuras izvēlēsies palikt ziemas laikā, un tās, kuras izvēlēsies vasaras laikā, bet tie jau ir nieki salīdzinot ar to, ka uh, nenotiks pulksteņu grozēšana turpat pakaļ. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs ir vairākas laika zonas, un tā jau ir visās eh, lielās valstīs, bet eh, galvenais ir izbeigt pulksteņu grozēšanu, un galvenais var būt tas, ka mēs ieklausīsimies iedzīvotājiem. Izbeigsim šo pulksteņu grozēšanu turp atpakaļ. Un tas bija Herberts, kurš šo ideju pacēla parlamenta līmenī, un es vēlētos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies šajā jautājuma risināšanā. Uh, thank you very much. Paldies. Blanko Lopes nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Debatas šodien par pulksteņu grozīšanu. Uh, lielā mērā atspoguļo to, ka iedzīvotāji vēlas, lai tas beigtos. Un eh, tam ir kā ekonomiska seka, šeit jau tika pieminēts eh, energo ietaupījums, bet eh, tas ietekmē arī iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Jau vairākas reizes parlaments ir izteicies, un pēdējo reizi tas bija pērn, kad eh, mēs griezāmies pie komisijas ar lūgumu, lai tā veic ietekmes seku novērtējumu, tādu pamatīgu, argumentētu, zinātnisku. Un šobrīd komisijas eh, sagatavotais priekšlikums balstās uz 84% citu iedzīvotāju teikto, proti, ka viņi ir pret. Tā tad šajā iedzīvotāju apklaušanāšanas lapā 70% to, kuri ir izteikuši savu ideju, nāk no Vācijas. Un eh, tas mums ir jāatcerās. Tātad 70% no visiem miljoniem, kur izteicās, ir vācieši. Tāpēc eh, nevar apgalvot, ka visa Eiropa ir adekvāti pārstāvēta. To apgalvot nevar neviens. Tātad eh, tas nebūtu korekti pateikt, ka visa Eiropa domā tā vai, sit, vai šitā. Un Ja komisija neveiks objektīvu seku novērtējumu, tad vienkārši pieņemt lēmumu balstoties uz sazin ko var radīt vairāk problēmu nekā tas ir šobrīd. Jau šobrīd, piemēram, uz robežām var būt problēmas. Protams, ka darbs ir jāturpina, ne jau par to ir runa, bet eh, pirms tiek pieņemts galīgais lēmums, ir pilnīgi nopietni jāizanalizē visas sekas, kuras būs tādam vai citādam lēmumam. Tieši kā mana partija to vēlas. Much, and... Paldies! Nākamā Grostets kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Pavisam godīgi, tas ir jautājums, kurš eh, man šķiet ārkārtīgi svarīgs, un es domāju, ka komisija par to izšķirs pārāk viegprātīgi. Piekrītu kolēģiem, tiem, kuri uzskata, ka ietekmes novērtējums šobrīd vēl nav sagatavots, un šķiet, ka netiks ņemtas vērā visas sekas tam, ka tiek mainīts pulkstens turpat pakaļ. Klausoties kolēģis, kurus es ļoti augstu cienu, bet uh, apgalvojot, ka iedzīvotāji ir izteikušies tātad no pusmiljārda eiropiešu 4,5 miljonu, kur ir izteikuši savu viedokli. Patiesībā, kā jau šeit izskanēja, vairums šo izteikušos nāk no Vācijas, un tas nav pārstāvnieciski. Piemēram, dienvidu valstu pārstāvi no ziemeļu valstīm izteikušos ir ļoti maz. Tātad, mani tas lielā mērā nodarbina un uztrauc, jo, protams, laika zona ir dalību valstu kompetencē, bet ja katrs un ik viens nolems, kas un kā, tad tā būs katastrofa, un tas patiesībā ir pret Eiropas integrācijas ideju kā tādu. Tāpēc es pēc būtības iebilstu pret lēmumu, uh, kura, kurš ietekmēs iekšējā tirgus darbību. Mēs, ne, mēs nedomājam par sezonālajiem darbiniekiem. Daudz francūžu strādā Beļģijā, Luksemburgā, Vācijā, un ja nebūs vienāds laiks šajās visās valstīs, tad ticiet man, tam būs ietekme uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Tāpēc eh, lūdzu, pirms jau kāds lēmums tiek pieņemts, balstīsim to uz objektīvi un zinātniski pierādītiem kritērijiem. Prieksēdētājs, paldies!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 Tātad atzīst, ka, atzīstos, ka mēs gribam likvidēt šo laiku pulksteņu griešanu, un tad padomē būtu jāvienojas par to, kā tas darāms, un tad tas būtu transponējums nacionāla likumdošana. Bet mēs šeit runājam par pilnīgi vienkāršu, skaidru tematu, kam šodien principā nav nekāda reāla pamata šī pulksteņgriešana. Tad, kad to ieviesa, tam bija kaut kāda jēga, leģitimitāte, uh, energo taupīšanas sakarā, bet šodien tā ir neiedzība. Es to varu apliecināt. E, ņemsim par piemēru kaut vai e, stikla ražotnes vai tērauda, kas ir visenergoietilpīgākās, arī tur tas e, neko nedod. Tas, ko kolēģi jau sen sacīja, es viņiem varu pilnīgi piekrist, Mans viedoklis ir tāds, šis jautājums jāatstāja dalībvalsts ziņā, bet parlamentam ir jāpauž nostāja, ka mēs gribam likvidēt kā tādu uh, pulksteņu pārgriešanu un padomu, tad lai izlēm, kā tas ir darāms. Paldies, Virkūnenes kundze, nākamā. Jā, es atbalstu komisijas priekšlikumu, kā arī referenta atzinumu. Es pārstāvu Somas un uzreiz vēlējos pateikt, ka eh, Somi ir pilnīgi pret jau gadu desmitiem šo grozīšanu. Un eh, arī pilsoņu iniciatīvas eh, ideja tika izskatīta kā uh, Somijas parlamentā, tā arī Somijas valdībā, un Somijas valdība principā iebilst pret grozīšanu. Uh, E, šobrīd tiek uzskatīts par vecmodīgu pulksteni grozīt divreiz gadā. No sākuma argumentācija bija energoefektivitāte, bet tagad ir skaidrs, ka tas nemaz tik viennozīmīgi nav. Pie tām ITRE komitejā mums jau ir jāraugās no rūpniecības un ražotāju viedokļa un jāuzzina viņu viedoklis. Un viņi visi kā viens ir pateikuši, ka tas patiesībā viņiem nāk par ļaunu un nevis par labu. Komisija ir pateikusi, ka jā, grozīšana beigsies, Un eh, patiesībā es biju pārsteigta un lielā mērā arī atvieglot, ka komisija ir rīkojusies tik ātri, ok, no ātri un ātri. Protams, ka parlamentā mēs jau gadiem par to esam diskutējuši, un tas pats ir noticis arī dalību valstīs. Un tomēr komisija priekšlikumu ir sagatavojusi tikai tad, kad eh, tika ņemta vērā iedzīvotāja izteiktā griba. Bet komisija savu priekšlikumu sagatavoja pietiekam ātri. Un eh, nav godīgi apgalvot, ka tie ir tikai un vienīgi valsts vācieši, kuri piedalījās šajā sabiedriskās domas apklaušanāšanā, daudzās citās valstīs tāpatās. Bet, protams, ir e, atšķirības, ir valsts, kurās tas nav tik būtiski, un ir tādas, kurās tas ir izšķirīgi svarīgi šī grozīšana. Bet galvenais ir, ka mēs dodamies uz priekšu ar šī priekšlikuma sagatavošanu. Kļūda patiesībā bija arī tā, ka Iesākumā mūsu darbs nebija pietiekami koordinēts, jo šobrīd eh, daudzās valstīs tiek runāts par to, vai izvēlēties ziemas vai palikt ziemas vai vasaras laikā. Un eh, domāju, ka varbūt vajadzēja tam atvēlēt nedaudz vairāk laika, jo dalību valstīm savā starpā un arī pāri robežām ir jāsarunā, kādā laikā zona eh, tad viņas paliks. Bet priekšlikums kopumā ir vērtējums kā ļoti labs. Um. Paldies, Maisneres kundze! Paldies, priekšsēžu kungs. Es varu pilnīgi piekrīst Virkūnenes kunga dzes teiktam un to turpināt piekrīt arī komisijas teiktam un referenta Sven Šultas teiktiem un Šāna Kelija teiktiem. Nu, dien, tā tas ir. E, kad tika ieviests šī pulksteņa pārgriešana divreiz gadā, tika uzskatīts, ka enerģiju var tā ietaupīt tur Starplaikā zīmē, ka tas tā nav. Vakarā gan vasarā mēs ietaupām enerģiju, bet vasarā no rīta ir patērējis vairāk enerģiju, ka vēl ir augsts un uh, Eh, tumšs, eh, ir sona, saules enerģijas paneļi, kas ir tad jāizmanto, tāpēc, ka vēl ir tik augsts, ir bieri doma izvairīties no negadījumiem vakarā, tā ir taisnība, tas tagad ir mazāk, bet tagad no rīta ir uh, negadījumi vairāk, uh, un arī ar skolāniem. Atvainojiet, es gribu turpināt savu runu, es arī nejaucos, kad jūs runājat. Uh, Tātad, ja mēs uh, li, pieņemam likumu un mērķis netiek sasniegts, tad to vajag atcelt. Uh, um, divreiz gadā pārgriezt pulksteni. Bija valsts, kas to ievies, Krievija, citas, kas to ievies, tas neko nedēv. Uh, kāpēc, lai Eiropas Savienība būtu stulbāk par viņiem? Un bez tam chronobioloģi uh, saņēma Nobel prēmiju, kas noskaidroja, ka cilvēki un zvēri uh, vadās pēc uh, debesu gaismetļiem un e, normālāk ir negriezt e, laiku. Paras, it kā e, ziemas laiks būtu pareizais, tā chronobioloģi sacīja, e, un ja mēs tagad pārviežam pulkstenis, tad nav noskaidrs, vai tā būs pastāvīgi pulk, e, e, ziemas vai vasaras laiks. Apmēram 20% cilvēku Eiropā ir problēmas hroniski slimiem bērniem, ir problēmas vairāk nekā, ve un arī vecākiem cilvēkiem gadā. E, var pierādīt, ka veselības um, problēmas cilvēkiem samilst pēc pulksten griešana, tas ir iemesls to atcelt. Arī koncentrācijas spēja ir sliktāk, eh, eksāmena rezultāti ir sliktāk pēc pulksten griešana. Pēc tam tas atkal normalizējas, bet kāpēc tam vajadzētu tā turpināties? Protams, dalībvalstu ziņā ir to eh, lemt, tā tas vienmēr tā ir bijis eh, arī attiecībā uz pulksteņu pārgriešanu, mm, un tādēļ, ka viņi vēlas eh, vienoto tirgu un to skat par svarīgu, viņi vienojas par vienu laiku. Arī Šveicē savu laiku, kad tas notika Eiropā ar laika pārgriešana e, bija referents, iedzīvotāji bija pret, e, bet valdība tomēr teica, mēs piedalāmies, jo mēs zinām, kā šveicieši būtu vienmēr citā laikzonā kā, savu, kā, kā mūsu kaimiņi. Tas nozīmē, ka arī tagad, e, tādēļ, ka mēs gribam vienoto tirgu, tas būtu sāpratīgāk. Un vienotam tirgam ir labāk ne, negriez pulkstens divreiz gadā, jo ir jāmaina arī um, um, grafiki, pret kuriem kursē transporta līdzekļi un tā tālāk. Tas viss ir liekas sarežģījums. Es zinu, ka pirms diviem gadiem eh, eh, komisārs Kallas bija pirmais atbildīgais, un tad ar būces runāja, atsakamies taču no tā. Viņa teica, nē, mēs baidamies tādēļ, eh, ka būs hautis risinājums, pēc tam tas, ko daži saka, bet es gaidos uz valdības saprātu, paļaus uz valdības saprātu. Tā tas bija vērojams, kad ievies pulsni griešana, un arī tagad tas tā būs, es domāju. Jā, kolēģi, ļoti karsti debatējums jautājums. Man ir daudz eh, runātāju sarakstā, ļoti garš saraksts. Mm. Grifinas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēd. Atbildot jūsu komentārus, es izteikšos kodolīgi. Es tikai gribēju eh, ļoti pasvītrot, ka, protams, mūsu komitejai. E, eh, e, ekonomiskais, iet, ekonomiskā ietekme ir tā kā galvenais. Bet eh, pilnīgi noteikti, kā jau kolēģis nu pati teica, mums ir jāņem vērā, vai kolēģa eh, veselības ietekme, kā itrē mums ir eh, vienmēr šī koncentrācija uz rūpniecību, bet tur ir ekonomiskā ietekme, bet arī sociāla, bet arī veselības gal galā ņēmama vērā, un šajā sakarā ir jāveic vēl papildu darbs manā skatījumā. Paldies! Paldies, kolēģi. Tamburāno kungs nākamais. Jā, es eh, izteikšos īsi, daudz jau ir runājuši. Tā tad ir plašs spektrs ar sekām, bioloģiskas, medicīniskas, vienotam tirgum rūpniecībai nav gudri eh, tagad šādu lēmumu pieņemt, jo dalībvalstīm atstāt iespēju lemt eh, par to, vai tās šo sistēmu saglabās vai ne, arī nav tik gudri. Tas arī novestu pie lielām problēmām vienotajā tirgu, eh, transporta līdzekļu jomā, arī kas attiecas uz um, mm, ražojumu, eh, uz, uz, uz tirdzniecības ar dalībvalstīm. Paldies, Martāna kungs! Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Šeit jau daudz kas izskanēja, bet eh, debatēs eh, iz, tā, tad izkristalizējās arī tas, ka mums ir labi jāpārdomā tas, ko teiksim, nevajag steigties. Un komisija, protams, darbojoties pēc iedzīvotāja teiktā, bet mums ir jāieklausās pilsoņu teiktajā, un komisija, protams, darbojas arī savās interesēs, kā tas bija taftā. Protams, laika zonas nolemšana ir dalību valstu pusē, un tomēr, lai dalību valstīm būtu pieejama pēc iespējas plašāka informācija, būtu labi, lai ikviena dalība valsts veikt šādu iedzīvotāju apklaušināšanu, vai iedzīvotāji piekrīt vai nē, un pēc tam jau tikai var parādīties jautājums ciems vai vasaras laiks. Uh, thank you very much. Uh... Paldies, kolēģis Balčītis. Paldies, priekšsēdēji. kādēļ ir tik daudz kolēģi, kas vēlas paust uh, savu nostāju. Tādēļ, ka tas nav tikai ekonomisks, bet arī politisks jautājums, svarīgs gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un mums visiem uzdos jautājumu, kādēļ. Desmit gadu gaitā komisija nav spērusi nekādus soļus, lai, piemēram, mainītu, atteiktos no uh, Eh, pulksteņu pārgriešanas. Tātad šis jautājums nebūtu nav tikai ekonomisks. Un mums būtu jāsaprot, ka jautājums ir sarežģīts gan ekonomiski, gan politiski, tādēļ komisijai vajadzētu nākt klāt ar saviem priekšlikumiem iespējami drīzāk. Ietekmes izvērtējums, es nedomāju, ka tas jebko mainīs, mums ir jābūt pragmatiskiem, kā Langes kungs ir teicis, jāpieņem lēmumus reģionālā principa pamati, jājautā dalību valstīm viens reģions, viens vienlaika zona. Mēs nevaram pieņemt situāciju, kad uh, lidmašīna nolaižas eh, Lietuvā, kur ir viena laika, un tad Latvijā 200 km tālāk ir cits, cita laika zona. Bet par vienu lietu gan mums ir jābūt vienas prātas Mums ir jāsaņem spēki, lai šo lēmu pieņemtu, lai turpmāk vairs pulksteņu pārgrūdzīšana nenotiktu. Paldies, vai vēl kāds? Jā, jūs esat manā sarakstā, bet nebija gluži pārliecināts lūdzu. Es tikai gribu precizēt, es uz, klausījos citu tulkojumu, un manu viedokli kritizēja Krašņevska kungs, man ir tas pats viedoklis kā viņam. Uh, Es negribēju teikt, ka mums nevar būt trīs laikzonas eh, vienotā tirgu, bet starp divām uh, dalībvalstīm nevar būt šīs divas stundas uh, atšķirība. Un es tomēr arī esmu pārsteigta par duži, dažiem runātājiem, kuri saka, kura laika zona. Tagad pat labam nenotiek laika zonu koordinācija, darībvalsts var izvēlēties, kuru laika zonu tās vēlas. Tā nu šī direktīva neko nemaina. Uh, attiecībā uz šo koordināciju, tā tikai maina to, ka mēs e, negrozīsim vairs pulksteņus divreiz gadā uz ziemas un vasaras laiku. Nekas cits nav mainījies. Tas viss tā tad ir vai nu politika, nezinu, vai arī pārpratums, nezinu. Neprasa tik daudz laika to izlasīt un saprast. Nu, pieturēsimies tad pie faktiem e, attiecībā uz likumdošanu, kā mēs vienmēr to cenšamies darīt. Paldies! Paldies! Nebūs viegli, domājams, pieņemt, eh, saskaņot visus ar dalībvalstīm. Tas nebūs viegli, esmu diezgan pārliecināts, jo mums būs jāņem vērā mūsu pilsoņu viedokļi, un pilsoņu viedokļi varētu atšķirties dalībvalstīs, kuras ir arī viena otrai ļoti tuvu. Uh, Eh, tā tad viegli nebūs, bet mums būtu jāvirz uz priekšu, ja esam sākuši reiz un pieķēršies. Man ir zināmas šaubas eh, vispār runājot, bet es domāju, ka ir laba doma to pienācīgi pārbaudīt un pabeigt šo procedūru. Tā tad varam to atbalstīt. Ar lielu entuziasmu un Eiropas komisija šodien pārstāv de Maiera kungs no uh, MUV ģenerāla direktorāta. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, Jurgens Bjārs no DigiMUV. Vēlos pateikties referenta kungam Šulcas kungam par atzinumu projektu. Paldies komitejai par plašo atbalstu komisijas priešlikumam. Mēs arī gaidīsim jūsu gala atzinumu savā laikā. Atzīstam, ka mm, droši vien paies drusku vairāk laiks e, implementēt šo lēmumu, nekā ir paredzēts komisijas sākotnējā priekšlikumā, un mēs arī pilnībā atzīstam, ka ir nepieciešama koordinēta pieeja, lai garantētu, ka e, šī lieta tiek izdarīta tā, ka no tā iegūs Eiropas pilsoņi. Tāpat laikā arī jāatzīst, ka uh, laika zonas izvēle ir dalībvalstu nacionālās kompetences jautājums, un mēs apzināmies, ka daudzas dalībvalstis pat laban e, veic nacionālā līmeņa konsultācijas un vērtējumus, lai pieņemtu lēmumu par uh, savu izvēli attiecībā uz laika zonu uh, uz vispusīga izvērtējuma pamata. Paldies! Kolēģi Balčīti! jautājums ir ļoti kaismīgs. Tā tad mums var būt arī uh, diskusija otras raudas. Blanko Lopes, lūdzu, dodu tev vārdu. Es gribēju precizēt. Eh, tas nav pareizi, ka Eiropas komisijas pārstāvis tagad saka, ka viņš redz, ka komitejas eh, vairākums atbalsta komisijas plānu Mēs vēl neesam to noskaidrojuši balsojumā, un ja es pareizi e, sadzirdēju, tad tomēr vairākums runātāju apšauba e, vai kritizē to, ka komisija nav veikusi e, mm, saku izvērtējumu, tas būtu jāņem vērā. Jā, nu mums ir savas eh, šaubas, mums ir dažādu viedokļu, bet tomēr komisiju atbalstam ar zināmām šaubām. Un diskusijā arī daudzas šaubas izskanēja, mēs to labi zinām, tātad viss ir kārtībā, Langena kungs vēlreiz. Jautājums komisijas pārstāvis teica, ka vajadzīgs vairāk laika. Man ir tāds jautājums, vai uh, saku izvērtējums Ietekmes izvērtējums e, jau tiek gatavots, vai tas ir jau gatavs, vai arī uh, līdz šim viss šie aicinājumi arī no padomas puses vienkārši ir tikuši ignorēti no komisijas puses. Vai Eiropas komisija varētu lūdzu atbildēt? es runāju par laiku, kas ir vajadzīgs, lai panāktu vienošanos un implementētu. Arī komisijas priekšlikumā bija paredzēts, ka mēs tagad e, um, nevarētu no vienas dienas uz otru atteikties no pulksteņa pārgriešanas. Savā priekšlikumā esam izvērtējuši visus faktus, kas bija mūsu ziņā, tajā skaitā arī parlamenta ļoti rūpīgo ziņojumu, un, kā jau sacīju, tagad ir dalība valstu ziņā pašām izvērtēt ietekmi attiecībā uz laika zonu izvēlēm dalībvalstīs, lai varētu tikt pieņemts uh, lēmums uz vispusīgas informācijas pamata. Paldies, vai esat gatavi trešo diskusiju raundu atvērt? Protams, Grifitas kundze. Piedošana, priekšsēdēs parasti neatgriežas, bet jūs esat viens no uh, tiem komiteja vadītājiem parlamentā, kas visvairāk izmanto e pārvaldību, mēs par to ļoti lepojamies, bet komisija šķiet vairāk lasa kaut ko, kas viņiem iepriekš sarakstīts, nekā klausas deputātu debatē šeit komiteja. Es gribētu tiešām sadzirdēt atbildi, kas ņemtu vērā to, ko mēs kā eh, vēlētie pārstāvji esam šajā komitejā sacījuši. Paldies! Paldies, protams, dārgais referenti. Mēs gandrīz aizmirsām, ka jūsu runa mums visiem ir vissvarīgākā. Kā jūs vērtējat visu diskusiju mūsu komitejā? Sadarbība ar komisiju, kā jūs to vērtējat? Man, es mīlu šo komiteju un Eiropas parlamentu. Un parlaments, kā tautas pārstāvniecība, kā mēs zinām, arī mēdz paust atšķirīgus viedokļus, un kā referents es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs abas puses respektējam no vienas puses to, eh, tos, kuri saka, kā es to arī daru. Es domāju, ka būtu svarīgi, ja mēs rastu, rastu veidu, kā atteikties no laika pulksteņu pārvēršanas Eiropā, bet ir arī jāņem vērā pretējā puse, kas saka, mēs esam pret. Uh, Man, kā referentam, ir svarīgi, ka mēs rodam saprātīgu veidu, kā to izdarīt. Eh, mums ir jāsaka patiesība, arī, ka mums neizdosies to izdarīt tik ātri, kā komisija to piedāvā. Tas man jāsaka arī, kā deputātam, kā tautas vēlētam pārstāvim. Mums Eiropas institūcijām nenāks par labu, ja komisijas augstākais pārstāvs nostājas preses priekšā un Eiropas pilsoņiem iedod sajūtu, ka mēs to ļoti īsā laikā paveiksim. Un tad arī tas tiek gaidīts no mums. Mums ir jābūt realistiem. Mēs zinām, ka ir izaicinājumi, kas būtu risināmi un būtu ļoti vēlams saņemt e, ietekmes novērtējumu no komisijas. Es ceru, ka pie tā tiek strādāts. Tas ir pilnīgi skaidrs un mēs visi zinām, ka dalība valstīs pat labāk ir lielas diskusijas un ir ļoti grūti rast e, kopīgu ceļu. E, arī tā ir daļa no patiesības un arī tādēļ ir jāsaka runā par šo patiesību. E, var jau būt tā, ka e, mēs e, komitejā beigās sacīsim, ka jā, mēs vēlamies to, mums jau būs tikai atzinums. Bet mums ir vajadzīgs pienācīgs laiks tam, lai to paveiktu un ir jāņem vērā visi. Uh, Eh, aspekti detalizēti. Mēs nevis tikai sakām, esam pār vai pret un detaļas neņem vērā. Es to savā ziņojums centies ņemt vērā. Nākamo dienu gaitā gaidu interesantas sarunas ar ēnu referentiem. Eh, šo tikšanās laika ar ēnu referentiem jau ir ar sekretariātu vismaz iezīmēti. Eh, es zinu, ka mums ir zināms laika spiediens, bet es vēlos, ka mēs visi cienītu viens otru, ņemot vērā, ka mums var būt arī dažādi viedokļi šajā tēmā, un gala rezultāts mums vēl nav. Es nezinu, kurā dienā tas būs, bet mums būs arī balsojums šeit par šo ziņojumu, un tad mēs arī zināsim, ka, e, kāda ir e, Eiropas parlamenta rūpniecības komitejas nostāja detalizēt šajā jautājumā, iepriekš mēs to nevaram konkrēti pateikt. Izcili kolēģi, kā parasti ITRE komitejas referents ir atvērts visiem priešlikumiem, apzinoties, ka līdz balsojumam ITRE komitejā mēs nezinām nekā. Rezultāts būs zināms martā, 4. martā. Būs vadošajā komitejā balsojums transporta komitejā. Termiņš eh, grozumiesiešanai ITRE komitejā uh, 30. janvāris nākamnedēļ. Lūdzu, atcerieties! Grozījuma iesniegšanas termiņš ļoti svarīgi. Kolēģis Svena Šulces ziņojums. Paldies par diskusiju, tā bija lieliska un ļoti svarīga tēma šķiet mums visiem, arī mūsu pilsoņiem. Tā. Tagad nākamais darba kārtības punkts Devītais - Eiropas jauniešu pasākums, European Youth Event, uh, izvērtējums pēc pasākuma. Un es tagad uh, ar prieku sveicu. Jā, tad, tad ar prieku sveicu trīs jaunus Eiropas 2018. gada jaunatnes pasākuma dalībnieks Jonatans Puhs, Franceska Episkopo un Frauki Gebrau, kas prezentēs idejas, kas varētu eh, būt nozīmīgas itres nākotnes darbam īpaši attiecībā uz ģēnu uh, revidēšanu mākslīgo intelektu, ekodizainu, ļoti svarīgi jautājumi. Robotika arī. Gēnu, gēnu eh, rediģēšanu un uzņēmēju darbība. Tātad, ITRE komitejas deputāti, atgādinu, ka Eiropas jauniešu pasākums, European Youth Event, notika 2018. gada 1.2. jūnijā Strasbūrā. Tajā piedalījās vairāk nekā 9000 jaunu cilvēku, kas uh, diskutēja par idejām, par Eiropas nākotnei. Un mēs vēlētos jums prezentēt dažus rezultātus uh, turpmākām diskusijām. Un kā pirmais runātājs uzstāsies Jonatans Pju. Viņš prezentēs divas idejas. Tas būs pirmais bloks par gēnu rediģēšanu. Un, dārgais draugs, lūdzu, sāciet mūsu diskusiju. Jonathan, dodu tev vārdu. Good morning! Labrīt, godātie Eiropas parlamenta deputāti! Paldies, priekšsēdētāji. Man liels prieks, ka var būt šeit un uh, spēlēt tādu nelielu lomu šī parlamenta diskusijās. Es esmu zinātniskais pētnieks attiecībā uz biotehnoloģiju ētiku un esmu strādājis pie gēnu disku organismu ētikas jau kādu laiku. Es par šo jautājumu diskutēju arī Eiropas jaunatnes uh, pasākumu sesijā par tā saukto DNS revolūciju. Šodien es uh, gribu piedāvāt divus grozījumus, kas izrietēja no diskusijām. Uh, pastāvošai Eiropas Savienības direktīvai par ģenētiski modificētu organismu pat apzinātu e, palaišanu. Šī direktīva um, e, varētu tad būt labāk e, piemērota ģēmo uh, apzinātai, uh, organismu apzinātai palaišanai. Uh, gribu ieteikt Eiropas Savienības parlamentam, lai um, mainītu šo ģēmo direktīvu, lai precizētu uh, sabiedrības piekrišanas modeli, um, piemēram, organismiem, kas ir radīti ar sintētiskiem gēnu diskiem. Um, piedāvātais grozījums precizētu, kā direktīva uh, attiecas uz uh, klīniskiem izmēģinājumiem. Uh, Un šeit ir eh, jāveido tāds eh, partneru eh, attiecību mehānisms, kā pieņemt lēmumus. Devītais pāns ģēmo direktīvā prasa, lai dalībvalsts konsultētos ar sabiedrību, pirms apzināti tiek palaisti ģēmo organismi un izplatītu informāciju par šo, pār, par šo mm, testu. Uh, Un tomēr eh, tiek teikts, ka sabiedrībai vajadzētu būt lielākai lomai, tad, kad ir runa par eh, pārbaudēm un testiem, un tad, kad ir ģenētiski modificēti eh, slimību vektori. Un iemesls tam ir tas, ka tiktu izmantoti arī sabiedrības individuālie veselības dati. Pat ja šādi testi būtu nāktu par labu mm, dalībniekiem, tomēr ir jābūt striktiem piekrišanas noteikumiem un nevis tikai konsultācijām. To iesaka arī Pasaules veselības organizācijas eh, vadlīnijas. Šeit vajadzētu izmantot demokrātiskas procedūras, kas eh, nodrošinātu to, ka visa sabiedrība var piekrist šīm procedūrām. Šādas eh, procedūras ir kaut kas vairāk nekā tikai sabiedrība pasīvi pieņem šo informāciju. Tā vietā um, sabiedrības veselības iestāžu darbiniekiem vajadzētu informēt cilvēkus par to, un uh, testiem vajadzētu notikt tikai tad, ja sabiedrības uh, uh, dalībnieki, uh, zinot visu šo informāciju, dod savu piekrišanu. Agrākas uh, pārbaudes ar ģenētiski modificētiem slimību vektoriem ārpus Eiropas Savienības ir kritizēti, jo uh, nav bijusi pietiekama pilsoņu piekrišana. Uh, kā Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvim eh, Eiropas parlamentam vajadzētu pieņemt likumdošanu, kas nepieļauj šādas pašas kļūdas Eiropas Savienībā. Mans otrais ieteikums ir Eiropas parlamentam um, izveidot sadarbības organizāciju, kas iekļaut gan pārtīks drošības aģentūras, gan Eiropas uh, slimību prevencijas un kontrolas centra pārstāvis, lai veiktu uh, nākotnes pārbaudījumu izvērtēšanu attiecībā uz slimību vektoriem, kas ir radīti ar uh, sintētiskajiem gēnu diskiem. Viena tēma, kas izrietē no Eiropas jaunatnes pasākuma, bija tas, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt zinātniski un racionāli strādājošam attiecībā uz eh, gēnu rediģēšanu. Es uzskatu, ka bāžas galvenokārt eh, izriet no tā, ka Eiropas Savienības ķēmo direktīva ir balstīta uz piesardzības principu. Daži pasākuma dalībnieki eh, teica, ka šis princips ir interpretēts tādā veidā, uh, ka e, Eiropas Savienība ir uzsvērus pārāk riskus, kas ir saistīti ar GMO, neņemot pietiekam vērā e, potenciālos ieguvusmus. Tas ir teikts arī citur, un es to šeit neatkārtošu. Tomēr es gribu izteikt e, konkrētu ieteikumu, kā varētu padarīt šo procedūru zinātniskāku, pamatotu, lai novērtētu risku attiecībā uz ģēmo slimību vektoriem. Pēc 2001. gada direktīvas eh, riska novērtējums par ģēmo jāveic Eiropas pārtikas drošības aģentūrā, un tomēr daudzi no riskiem pārsniedz šīs aģentūras eh, zināšanas. Un eh, tāpēc ir vajadzīga šāda sadarbības iestāde, kas varētu pienācīgi novērtēt risku, kas izriet no um, gēnu disku tehnoloģijām uz epidemioloģiju, sabiedrības veselību un bioloģisko daudzveidību. Uh, Eiropas pārtiksdrošības aģentūra jau ir eh, kopīgi izstrādājusi publikācijas kopā ar Centru eh, slimību prevencijai un kontrolai Un tas, ko es piedāvāju, šī infrastruktūra, šī institūcija varētu sniegt uh, zinātniski pamatotu uh, padomu Eiropas parlamentam un pārskatīt arī vadlīnijas, kas attiecas uz riska novērtējumu attiecībā uz ģēmo, ja mēs runājam par gēnu disku organismu um, izmēģinājumiem. Protams, uh, Eiropas Savienībai tad nevajadzētu noteikt monotoriju gēnu disku tehnoloģiju uh, vairumtirzniecībai. Uh, Eh, es aicinu jūs, Eiropas parlamenta deputātus, eh, šādu moratoriju noraidīt. Eh, tas nav nepieciešams, ja pienācīgi novērtējam risku. Tas ņemt vērā ne tikai tos riskus, kas rastos šādas tehnoloģijas izmantojot, bet arī tos, kas rastos, ja mēs saglabātu tagadējo situāciju tā kā uh, gēnu rediģēšana, gēnu rediģēšana aizvien iet plašumā, Eh, mums ir jāpieņem šie eh, lēmumi, parlamentam ir jāizlēmi, vai ir pietiekams struktūras, kas var izvērtēt visus riskus sabiedrībai un arī ieguvumus no šīm jaunajām tehnoloģijām. Paldies! Paldies, Jonathan! Pat, ļaujiet man pateikt dažus vārdus. Um, jūs, jums ir 30 gadi. Uh, Tas man šeit ir rakstīts. Eh, jūs esat eh, no Lielbritānijas un eh, zi zinātniskais pētnieks pēc doktora grāda iegūšanas, un jūs arī strādājat pie praktiskās ētikas jautājumiem Oksfordā, un jūs vadāt projektu attiecībā uz jauno terapeitisko piemērojumu uh, um, ētiku attiecībā uz uh, smadzeņu stimulāciju. Jūs esat publicējis vairākus rakstus par uh, gēnu rediģēšanas uh, ētiku uh, attiecībā uz cilvēkiem un dzīvniekiem, un jūs arī uh, esat sniedzis intervijas uh, The Guardian avīzē, uh, BBC un Global News Network par šiem jautājumiem. Tātad jums ir lieliska pieredze. Uh, tādā jaunā vecumā, kā zinātniekam, un tagad uh, laiks ir izteikties deputātiem. Grīfins kundz, lūdzu. Sveicu jūs šeit, ir liels prieks uh, redzēt jūs visus trīs šeit. Džonī, ir ļoti jauki, ka tu esi ieradies, un tā bija lieliska prezentācija. Varbūt sekretariāts varētu izplatīt visiem ITRE deputātiem uh, šos piedāvātos eh, grozījumus, ko piedāvā visi šie trīs jaunie cilvēki, eh, lai eh, visiem būtu iespēja izlasīt un izskatīt šos piedāvātos grozījumus un paraudzīties, vai tos varētu varbūt virzīt uz priekšu. Džonija, nemaldos, tu uzklausīji arī uh, um, iepriekšējās debatas vismaz daļēji deputāti teica, ka jāņem vērā nozarēs veselības aspekti. Mums ir vairākas. Um, Slānekļa klāsts ieguvis vietas, kam ir ietekme uz sabiedrības veselību. Uh, Tātad hidrauliskā urpšana, uh, un uh, tas notiek, un vietējie cilvēki saka, mēs nezinām, mēs, kas tas ir, mēs negribam, lai tas notiek mūsu um, reģionā, un varbūt, ka tas ir kaitīgi, un vienkārši tagad ir iespējams šo cilvēku viedokli neņemt vērā. Uh, Džonī, uh, um, varbūt varētu paraudzīties uz nesen pieņemto likumdošanu, mēs uh, esam strādājuši uh, kopā starp dažādām partijām, lai uh, pilsoņi būtu tīras enerģijas eh, centrā, ka viņu viedoklis tiktu ņemt vērā, ņemts vērā. Un kā daļa no nacionālā klimata plāniem, ko esam prasījuši sastādīt dalību valstīm, mēs esam prasījuši arī viņiem pierādīt mums, kā viņi patiešām konsultēsies ar vietējiem iedzīvotājiem, jauniešiem, eh, citiem iedzīvotājiem. Tā ir viņu vā, eh, nākotne. Mēs nevēlamies, lai tas būtu tāds formāls pasākums. Mēs vēlamies efektīvus mehānismus, lai patiešām varētu ņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Un eh, jūsu uh, um, idejas, tas uh, varētu mums palīdzēt to darīt efektīvāk. Ja jums būtu šādas idejas, tas uh, būtu tiešām ļoti pozitīvi. Un tām ir jābūt tādām efektīvām sabiedriskajām konsultācijām. Mums ir mehānismi vajadzīgi, lai cilvēki, kuriem parasti nav teikšana, lai viņiem būtu teikšana par to, kas ietekmē uh, viņa, viņu nākotni. Uh, Eh, jā, es ilgi nevarēšu palikt, eh, jo, ja esat pamanījuši, šis tas notiek arī apvienotajā karalistā, es esmu par otru referendumu. Paldies, Terēza. Un tagad Martāna kungs, lūdzu. Jā, paldies eh, par šiem skaidrojumiem. Es neesmu zinātnieks un neesmu arī uh, pat tehniķis šajā jomā, bet jūs uzdodat tādu patiesu jautājumu. Uh, Un uh, tam ir jābūt daudz redzamākam, un tas ir caurskatāmības jautājums uh, attiecībā uz to, kā tiek pieņemt lēmumu šobrīd. Un redziet, kas tagad notiek ar Monsanto ar glifosāta krīzi, kas notiek ar EFSA, uh, tiek apvainota EFSA, ka uh, tā ir nokopējusi Monsanto ziņojumu. Tā tad uh, problēma ir lobbyisti. Un ja šeit jūs esat Briselē, tā ir lobbystu uh, Uh, lobbyistu kap, um, um, galvaspilsēta, un uh, varbūt, ka vajadzētu būt arī tādam pretspēkam šiem te lobbystiem. Kā mēs varētu uh, apkopot spēkus, mēs neesam speciālisti daudzos jautājumos, un tāpēc mums ir vajadzīgi arī uh, citi viedokļi, tas jūsu skata punkts. Uh, es, uh, labprāt būtu ar jums eh, iepazinies pirms eh, sasaukuma sākuma. Nevis tāpēc, ka jūs esat jauns, bet tāpēc, ka jums ir tāds kritiskāks skatījums uz šīm lietām. Es tā tad eh, drīzāk gribētu uzdot jautājumu kāds ir mūsu pienākums, kādus jautājumus mums ir jāuzdod par mūsu demokrātiskajām sistēmām kā mēs iedaramies šajā sistēmā, kā pilsoniskā sabiedrība var cīnīties pret šo te lobistu spēku, kā panākt uh, līdzsvaru atkal. Tas ir tas galvenais jautājums, kas mums ir jāuzdod. Paldies par jūsu skaidrojumiem. Lielas paldies. Un uh, Količeka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man liels prieks. Uh, šeit redzēt cilvēkus, kas uh, strādā pie pilnīgi praktiskiem jautājumiem. Nesmu drošs, uh, ka saprotu, kāda ir praktiskā ietekme tam, ko jūs šeit skaidrojāt, bet es esmu uh, tehnisks cilvēks. Un es vienmēr raugos, kas pie kā noved. Ja būtu diskusijas par ģemo, vienalga, vai mēs šeit runājam par augiem, dzīvniekiem vai kaut ko citu, uh, tad vienmēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs, sabiedrība, neviens nesam uh, eksperts šajos uh, jautājumos. Tad, kad es būvēju krāsnis, man uh, nekad nebija darīšana ar ģēmo. Bet gribu norādīt uz kaut ko tomēr. Um, ir slimības, kas rodas uh, tāpēc, ka cilvēka gēnos ir uh, kaut kāda mutācija. Uh, un uh, šādu gēnu ietekme pilnībā var parādīties tikai otrajā vai trešajā paaudzē. Tātad es esmu tomēr par to, lai um, attiecībā uz zināmiem pētījumiem būtu ekspertu panelis, no kuriem mēs saņemtu informāciju. Mēs neesam viszinoši, bet uh, nav. Uh, jāizmeklē pētījuma rezultāti līdz pat pašiem dziļumiem, jo dažkārt dzīvos organismos pat nelielas detaļas var spēlēt lielu lomu. Es, man tēvs bija ārsts, un es to arī uh, konstatēju. Es uh, piekrītu jūsu piedāvājumam, mēs, mums pie tā ir jāstrādā kopā ar komisiju. Es domāju, ka daudz no kolēģiem to var atbalstīt, bet uh, tiešām ir nepieciešams uh, šādu pētījumu rezultātus izvērtēt ļoti uzmanīgi. Paldies! Liels paldies! Varbūt pavisam īsi, Jonatan, ja drīkstu. Jūs teicāt uh, diezgan pareizi, ka Protams, eh, eh, sabiedrība iedzīvotāji nedrīkst būt tikai tāds pasīvs eh, saņēmējs. Kā jūs redzat mūsu ietekmi, piemēram, kā mūsu ietekme varētu izmainīt kāda klīniska izmēģinājuma laika grafiku. Man ir personīga pieredze ar to, jo tika izmēģināts uh, jauns terapijas veids, uh, gandrīz vai pirmo reizi uh, uz mani. Man nebija vienkārši, tas bija apmēram pirms gada, un es joprojām ciešu no tā visa, man jāsaka, bet tas tomēr dažkārt ir nepieciešams. Um, jā, piekrist šādiem terapijas veidiem, kas nav vēl pilnībā izstrādāt un pierādīti. Kā jūs to skatāt no ētikas viedokļa? Paldies, un varbūt arī par ģēmo. Mūsu kolēģi no Envī un Agri visvairāk par to interesējas, un Eiropas parlaments eh, parasti cenšas aizsargāt pilsoņus, bet es domāju, ka mums vajadzētu paturēt šeit tādu atvērtu eh, prātu. Jūs arī eh, to nedaudz ieskicējāt. Tātad mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu pilsoņu aizsardzībā mm, paturēt atvērtu prātu, un nevienmēr pat viņiem vajadzētu piekrist. Dažkārt jau viņiem nav taisnība, dažkārt mums ir jāiet tālāk, nekā eh, viņi to vēlas. Graustēts kundze, es atvainojos, vēl vien runātāji, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, es centīšos izteikties ātri, lai varu uzklausīt atbildes. Vispirms Man tas liekas tiešām ļoti jauki, ka jaunieši šeit eh, ierodas eh, runāt un stāstīt par savu darbu, par savām pārdomām. Tas ir ļoti labi viņus uzklausīt, bet es negribu arī iekrist demagoģijā sakot, ka tas, ko mēs darām, nav labi, nav caurskatāmības un tā tālāk, ka lobbyings, eh, tā ir katastrofa, visi ar to nodarbojas. Un es arī savā grupā uh, Tad, kad es gribu būt referenti par kādu svarīgu tēmātu, tad es pati kļūstu par lobbyistu savā grupā. Tad, tad visi to dara. Nevajag uh, uh, visu te uh, uzreiz uh, izgāzt un pārtraukt. Tas ļauj visus uzklausīt. Ja tas tiek darīts tādā veidā, uh, ka tiek mēģināts saņemt pēc iespējas vairāk informācijas no visām pusēm, un ja deputātiem ir atbildības sajūta, un kaut kādā brīdī jā, viņiem arī ir jāaizver savas durvis un jāsāk pašiem par to visu domāt, lai piedāvātu labāko iespējamo risinājumu, tad tas viss var arī būt pozitīvi. Ko es gribēju teikt? Es daudz strādāju pie veselības jautājumiem. Uh, un arī pie uh, farmācijas uh, likumdošanas. Es daudz strādāju ar pacientu asociācijām. Uh, tas ir eh, neatsverami ar viņiem runāt. Nevar eh, strādāt pie veselības jautājumiem, nerunājot ar pacientu asociācijām, jo viņi taču var eh, pārstāvēt slimniekus, pacientus, pastāstīt par viņu pieredzi, sajūtām. Es domāju, ka jābūt godīgiem. Tas viss ir jāskata nedaudz distancēti. Uh, Un uh, jābūt piesardzīgiem, lai uh, neieslīgtu ideoloģijā šādos jautājumos. Paldies, kundze, tagad jums vārds Jonatan atbildēt uz jautājumiem. Paldies par jūsu jautājumiem un par uh, to, ka pievērsāties šim jautājumam. Varbūt es varu sākt ar jūsu jautājumu priekšsēdētāji par to, kā uh, tas atšķiras no individuāla klīniska pētījuma. Uh, Tad, kad indivīdi piedā, piedalās uh, eh, eh, klientiskos pētījumos, tad liela daļa no ētikas ir eh, šī te informētā piekrišana. Jūs kā pacients tātad tiksiet informēts un piekritīsiet šim pētījumam. Tad, kad mēs runājam par sabiedrības veselības pētījumiem, tad tas nav tik viegli izdarāms. Tātad runājot par ģenētisku modificētu moskītu palaišanu, piemēram, tas nevienmēr ir iespējams pajautāt katram cilvēkam, um, vai viņa prāt uh, ieguvumi ir lielāki nekā riski, lai tas būtu pamatot. Tā ir liela problēma, mums ir jādomā par uh, pienācīgu demokrātisku procedūru šeit, un uh, jau tiek strādāts pie tā, tiek domāts par to dažādos nacionālos kontekstos. Varbūt tur var būt arī tāds darbs, un tas ir arī saistīts ar pacientu asociāciju pieminēšanu. Uh, jā, mēs, eh, tātad, ja mēs runājam par eh, plašāku sabiedrību, tad eh, var runāt arī par, ar pacientu asociācijām. Un šie pētījumi, par ko es runāju, ir tādi preventīvas medicīnas pētījumi, un te ir runa par visu sabiedrību, kā iekļaut visu šo pilsoņu viedokli. Tas tāds patiesi demokrātisks izaicinājums. Paldies, ka jūs to pieminējāt. Vēl daži svarīgi punkti. Mums pilnīgi noteikti ir jābūt piesardzīgiem, izmantojot šo tehnoloģiju un tam es tiešām piekrītu, um, deputāts par to runāja, bet um, daļa no piesardzības ir arī tas, kā mēs izvērtējam tehnoloģijas riskus un ieguvumus. Uh, ir viegli pateikt ar jaunu tehnoloģiju, mēs uh, neko par to nezinām, tad mums jābūt pilnīgi piesardzīgiem un nevajadzētu tālāk strādāt šajā virzienā, bet mēs runājām par situāciju, uh, kurā varētu būt tehnoloģija, kas uh, varētu būtiski ierobežot vektoru radīto slimību um, izplatību. Bija malārijas gadījumā ļoti daudz bojāgājušo, kas cieši no šīs slimības. Uh, Un 2014. Eh, gadā Eiropas slimību kontrolas centrs eh, laid klajā eh, ziņojumu, sakot, ka līdz ar klimatu pārmaiņām šis risks Eiropā tikai pieaugs no šīm slimībām, tāpēc par to ir jāsāk runāt tagad. Laiks man vairs nav daudz, paldies par jūsu komentāriem arī. Uh, Es neesmu uh, um, hidrauliskās urpšanas eksperts, bet uh, šis aspekts ir līdzīgs, ka ir šī te uh, darbība, kas ietekmē visu sabiedrību, un tad mums ir jādomā par procedūrām, kā um, saņemt piekrišanu no visas sabiedrības par potenciāli riskantu darbību. Bet tam ir jāiet tālāk nekā vienkārši cilvēku informēšana un vienkārši pateikt cilvēkiem, ka tas tagad tā notiks, tā nevar. Nu, es ceru, ka kopīgi turmākajos gados varēsim censties šo problēmu atrisināt. Paldies! Paldies, paldies, Jonathan! Paldies par jūsu prezentāciju, paldies par izteiktajiem priekšlikumiem, paldies, ka atbildējāt uz deputātu jautājumiem. Un tagad došu vārdu nākamajai runātājai, Franceskai Episkopo. Jā, katra nākamā runā, katrs nākamais runātājs kļūst ar vien jaunāks. Jūs esat itālieta. Jums ir Pīzes universitātes jurista grāts. Esat mācījusies Oksfordā. Tagad eh, strādājat Pīzes universitātē. un eh, jūs esat zinātniskā līdzstrādniece Dirpolis institūto skola superiora Santāna. Jūs strādājat pie robotikas jautājumiem, mākslīgās inteliģences jautājumiem, kā arī standartizācijas, datu aizsardzības un robotikas jautājumiem. Un ITRA komitejā visi šie jautājumi ir ļoti tuvi, jo mēs šobrīd gatavojam pašiniciatīvas ziņojumu par mākslīgo in intelektu. Mēs gatavojam arī digitālās Eiropas programmu, un tas turpmākajos septiņos gados būs ļoti svarīgi. Tā tad tā ir jauna programma, digitālās Eiropas programma un tam, ja pareizi atminos, tiks atvēlēti 9 miljārdi eiro. Līdz ar to viss jūs teiktais mūs lielā mērā interesē, bet tagad dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labrīt visiem, labrīt komitejas deputātiem. Tātad mani sauc Frančiska Piskopa, un es ar ļoti lielu prieku jums šobrīd vēlētos uh, prezentēt divas idejas, kuras izkristalizējās Eiropas jaunatnes dienā. Uh, tieši saistīts ar robotiku un mākslīgo inteliģenci. Tātad pirmais. Mēs eh, vēlamies izveidot robotikas un MI aģentūru, jo atregulēt robotikas un MI jautājumus Eiropā ir ļoti liels izaicinājums. Šobrīd eh, jaunās tehnoloģijas eh, nevienmēr atbilst Eiropas likumiem un vērtībām. Un Es esmu zinātniece, kā tehnoloģijas un jurisprudence saistās pāro, e, pārnozaru jomā, un bieži vien es e, saskaros ar to, ka nav uh, atrunātas jurisprudences un tehnoloģiju nozars. Tāpēc es ierosinu, lai šā situācija sakārtošanai Eiropas Savienība izveidot robotikas un mākslīgā intelekta aģentūru. Tā būtu neatkarīga iestāde ar neatkarīgu budžetu un galvenās funkcijas tai būtu. Vispirms, aģentūra piedāvāta Eiropai un dalību valstu atbildīgajām iestādēm zinātnisku un tehnisku ekspertīzi, veicināt dialogu starp institūcijām un iesaistītajām pusēm un veicinātu iniciatīvu um, apmaiņu. Otrais uzdevums regulāri Eh, atjauninātu certifikātus, kā arī konkrētu aplikāciju standartizāciju. Un visbeidzot, trešais uzdevums. Tai vajadzētu pārvaldīt administratīvos rīkus, tādus kā reģistri konkrētām robotiskām aplikācijām, kā arī publikas repozitorijas eh, paraugpraksai. Jā, robotikas aģentūras izveidošana Eiropas parlamentā kā ideja parādījās jau 2017. gadā, bet eh, toreiz komisija teica, ka tas uh, darbotos pret citām iniciatīvām, jo šobrīd ar robotikas un citiem jautājumiem nodarbojas augsta līmeņa ekspertu grupa. Un tas tiešām parādās ētikas. Uh, augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos ir sagatavojusi savu ētikas kodoksu. Un tomēr šis instruments eh, pilnībā neatsver Eiropas robotikas aģentūras iedibināšanas nozīmīgumu, jo šādai aģentūrai būtu kā ekspertīstā arī likumdošanas un administratīvais eh, mandāts. Es uzskatu, ka institucionālā līmenī ir izsināt robotikas un MI jautājums, ir ļoti aktuāls jautājums, un tikai tā mēs varam uh, koordinēt to visu sakārtot. Eiropa šobrīd mākslīgā intelekta ziņā ir viena no pionierēm pasaulē. Un tas noteikti ļautu kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmumiem vairāk gūt no digitālās pasaules. Uh, Es vēlētos eh, ieteikt itre deputātiem atbalstīt ideju robotikas aģentūras izveidē. Eh, otrs, eh, ar ko vēlējos ar jums padalīties, ir saistīta ar Eiropas robotu ietekmes izvērtēšanas mehānismu jo robotu izmantošana ietekmē cilvēku dzīvi, drošību, integritāti, ietekmē tos kā fiziski, tā arī psiholoģiski un rodas daudz ētisku jautājumu. Tātad robotu ietekme mūsu dzīvē būtu jāvērtē ilgtspējīgi bet eh, šobrīd eh, zinātniekiem un uzņēmumiem ir pietiekami grūti izvērtēt tos riskus, kas ir saistīti ar robotu izmantošanu ikdienā. ikdienā. Vienlaicīgi likumdevējiem nav pieejams pietiekami datu, lai šo ierīču, teiksim, neatkarīgā intelekta ierīču ietekmu adekvāti novērtētu tirgū kā arī novērtēt eh, to, kā patreizējā likumdošana atrunā robotu izmantošanu. Tāpēc, ierosinot izveidot konkrētu aģentūru un pateicoties dažādu ekspertu ieguldījumam, uh, Es domāju, ka būtu jāizveido šāds e, Eiropas robotu ietekmes uz dzīvi novērtēšanas mehānisms. Un e, vajadzētu šim mehānismam regulāri apkopot datus un tos tālāk nodot atbildīgajām iestādēm. Tādējādi tiktu novērsti iespējamie riski un viss. Visa informācija tiktu apkopota vienā konkrētā vietā, tā tad kāda ir ietekme, kāda ir sasaista un sazobe ar citiem instrumentiem un tā tālāk. Šobrīd varbūt visaktuālākais ir jautājums par um, bezvadītāju automobīļiem, bet ne tikai. Es domāju, ka novērtējot robotu ietekmi mūsu dzīvē un adekvāti izanalizējot datus, tas šobrīd ir ļoti aktuāli, bet vajadzētu izveidot arī jaunas vadlīnijas un kritērijas, ja nepieciešams šim darbam. Un ja nevis likumdevēji paši veidotu ekspertu grupas, bet gan e, zināšanas nāktu no jau esošajiem avotiem, es domāju, ka tas e, noteikti ļautu lik, pieņemtos likums novērtēt vēl pirms to pieņemšanas. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Paldies Franceskai! Un tagad uh, uzsāksim diskusijas. Eh, pirmais Zariņo kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Frančiskai. Ļoti interesantas idejas tiešām. Esmu ēnu referents eh, sociāldemokrātu grupas eh, vārdā tieši par digitālās Eiropas eh, programmu. Un mēs arī daudz pieskaramies tiem jautājumiem, par kuriem jūs runājāt savos ievadvārdos. Digitālās Eiropas programmā īpaši tajās nodaļās, kurās ir aptrunāta mig, mākslīgā inteliģence un kiberdrošība. Visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams arī ētikas aspekts, proti ētikas kodeks, kas attiektos uz visiem projektiem, kas tiek pieņemti un īstenoti. Protams, visiem ir zināms, ka mākslīgais intelekts palīdz nākotnes attīstībā. Un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mūsu radītās tehnoloģijas uzlabos mūsu dzīvi un kalpos mums, un nevis otrādi mēs tehnoloģijām. Pats esmu zinātnieks un arī profesors bet eh, mums vajadzētu izveidot algoritmus, kuri varētu mums labāk eh, ļaut pāredzēt visu šo attīstību. Ja mums būtu parauga prakse, un ja mums būtu laba vērtība kopa, uz kuras balstīt mūsu darbu, ja būtu pārliecība, ka cilvēki, kuri vada mašīnas, ka eh, mašīnas uh, kurās mēs kaut ko ieprogrammē, ieprogrammējam atbilst mūsu sabiedrības modelim, bet mēs nedrīkstam būt savtīki. Kurš kontrolē šīs tehnoloģijas? Ja mēs izlemjam izmantot tehnoloģijas, nedomājot par nākamajām paudzēm, tad eh, ko mēs gūsim no digitālās sabiedrības? Mums digitalizācija ir jāizmanto, lai uzlabotu sabiedrības raudzi. Bet, ja mēs to nedarīsim, tad problēmas tikai samilzīs. Man ļoti patika jūs teiktais, bet tagad par aģentūru. Ideja par aģentūru ļoti interesants rakurs. Mēs eh, digitālajā darba kārtībā vēlamies eh, vienu skatījuma, proti, lai visas idejas par tehnoloģijām būtu apkopots vienā vietā, ja tā varētu teikt. Um, aģentūra var veidoties arī savu veidu tīkla formā, proti, varbūt aģentūrai nav jābūt fiziskai, bet gan virtuālai. Tagad par ietekmes novērtējumu. Es saprotu, ka ir Prieksēdētājs mēģina runātāju pārtraukt, bet runātājs turpina. Jā, jūs. Eh, priekšsēdētājs saka, jā, es tomēr, eh, runātājs saka, es tomēr vēlētos izteikties par ietekmes novērtējumu. Ir iespējami scenāriji vairāk šeit. Viens no scenārijiem, runājot par to, kādas tad būs sekas, kāda būs ietekme, ietekme uz sabiedrību tad var būt ietekma arī uz vērtībām. Paldies! Priekšsēdētājs, mums jau tagad vajadzēja pabeigt diskusijas par šo jautājumu, un vēl ir palic, palikusi viena runātāja. Lūdzu, kolēģi, jautājums Franceskai izsakiet ļoti lakoniskā formā. Nākamais Lopes Barneokungs. Paldies! Paldies! Es eh, arī vēlētos pateikties eh, visiem trim jaunajiem ambiciozajiem zinātniekiem, kuri ir ieradušies mūsu sēdē šodien. Ļoti interesantas idejas. No savas puses vēlējos eh, pateikt sekojošo. Jūs ļoti skaidri izklāstījāt savas idejas un ir skaidrs, ka jūs esat ļoti nopietni domājuši par šiem jautājumiem, bet varbūt eh, vairāk jautājumu, ko vēlējos uzdot, un tie ir saistīti ar robotiku, ar MI. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi un piekrītu jums, ka vajadzētu izveidot aģentūru. Bet eh, saskaroties ar tām problēmām, kas šobrīd ir vairākās dalību valstīs, par to mēs šeit nerunājam, bet šeit jau izskanēja, ka Eiropā ir nepieciešama konverģence šiem jautājumiem. Un eh, dažādas aģentūras citās nozarēs nevienmēr darbojās tik labi, kā mēs to vēlētos redzēt. Nākamais par seku mehānismiem ir svarīgi aizsargāt, bet uh, ietekmes seku novērtējumu sagatavojot, vajadzētu ņemt vērā arī to, kā tas ietekmēs tirgu jo šķiet, ka mēs šobrīd dzīvojam jaunas revolūcijas etapā. Un par konkurētspēju runājot, ir noteikti jāņem vērā, kā robotika un MI ietekmēs darba tirgu. Robotika un mākslīgais intelekts ir tiešā mērā saistīti ar ekonomiku. Un mums ir jābūt pārliecībai, ka tas darbosies mūsu labā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Količaka kungs. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Robotikas pamats likums ir tāds, ka robots nedrīkst nodarīt kaitējumu cilvēkam. Jā, tātad runātājs atkārto to pašu angļu valodā. Otrs atbilde par robot, atbildība par robota kļūdām ir uh, problēma, kas mums ir jāatrisina, jo mēs aizvien vairāk robotus izmantojam, un dažus, daži no viņiem ir pašregulējuši, kurš tad ir atbildīgs par kļūdām, kas, kuras pielaiž robots. Trešais. Uh, Mums ir jāveicina robotika, tas ir pareizi, bet um, aģentūrai es uh, priekšroku dotu robotu ietekmes izvērtēšanas mehānismu, kuru varētu uh, izstrādāt un visā Eiropā izmantot nacionālas uh, entitātes. Uh, jo ir pārāk sarežģīti, e, ka vienalga vai Brisele vai citur, um, tātad e, aģentūra no vienas vietas, no, no centralizēt spētu visas problēmas risināt. Nākamā runātāja. Ja es priecājos ļoti, ka katru reizi, kad mēs šeit tiekamies, mēs runājam par šo jautājumu ik pēc diviem gadiem. Uh, Eh, un pie mums ierodas lieliski jauni kolēģi, tas ir ļoti iepriecinoši. Frančeskas minētais jautājums mums ir tūs sirdī. No visa, ko viņa teica, es gribētu divas lietas visvairāk uzsvērt. Šis risku izvērtēšanas mehānisms iespējams varētu vēl tikt saistīts ar Saviņo kunga teikto. Uh, šī uzmanība, eh, kuru jūs arī pievēršat ētikas jautājumiem, ir ļoti svarīga. Tas ir ne tikai, tā ir ne tikai greznība, ko Eiropa atļaujas, bet izaicinājums, um, kas ir eh, fundamentāls kontekstā ar eh, eiro mākslīgu intelektu un robotiku. Dažādos apļos galdos ar jauniešiem esam arī jau sarīkojuši un ir dažādas pieejas, ir kultūras. Uh, kuras ir attīstījušās dažādi šai sakarai, ats, dažādi aspekti, juridiskais, filozofiskais, skaidrs, ka jaunas tehnoloģijas rada arī filozofiskas dabas jautājumus pilnīgi pamatot, jūs to teicāt. Un tad par juridisko aspektu es gribēju vienu lietu teikt, mēs gandrīz jau teicām, ka robotiem būtu jābūt juridiskai personai, bet tad parlamenta vairākums teica, tas būtu uh, solis par tālu, bet juridiskā atbildība tomēr ir centrāli nozīmīga par aģentūru. Nesmu īsti par to. Es domāju, ka ir svarīgi šo jautājumu arī reģionos uzrunāt. Mēs vienmēr sakam jauns temats, jauna aģentūra, kādēļ gan, lai mēs nemēģinām arī izmantot tās kompetences, kuras jau pastāv lokālā, reģionālā līmenī un tad radīt uh, tīklu, es domāju, ka arī Eiropas eh, iestādēs jau eksistē kompetences, kuras mēs varam um, izmantot bez tā, ka tiktu radīta jauna aģentūra. Kolēģis Tamburāno, nu, es gribētu rieģēt uz abiem jautājumiem. Dažreiz mēdz būt tā, un Eh, varbūt tagad vēl vairāk nekā citreiz. No vienas puses ir biotehnoloģijas un digitālās tehnoloģijas. Abās jomās esam panākuši milzu progresu. Digitālajā jomā iespējams mēs būsim arī spējīgi bioloģisks algoritms izvērtēt un no tā izriet dažās jomās diskusija arī parlamentā šeit Eh, starp citu, un dažreiz to vajadzētu varbūt biežāk aplūkot šo jautājumu, kurā virzienā tad mēs vēlamies doties. Tas ir labi, ja mēs argumentējam filozofiski un politiski, jo tehnika un zinātne ir veikušas milzu progresu, bet ir arī eh, tādas eh, tēmas filozofiskas, ētikas dabas, uh, kas tad eh, izšķirs to, ko mēs varam, ko nevaram darīt, kuru kursu uzņemt īpaši arī šeit Eiropas um, vidē, kur mums ir arī liela humanistiska un ētiska tradīcija lielāka nekā citos pasaules reģionos. Mēs nevaram tehnoloģisko attīst, tehnoloģiskai attīstībai eh, ļaut norisināties pilnīgi eh, bez uh, Eh, robežām, kā tas, piemēram, ir ASV un Ķīnā, kur arī jau eh, notiek eksperimenti. To es saku tikai tādēļ, ka eh, šajos pasaules reģionos bieži viss ir vērsts tikai uz peļņu, un to mēs nevēlamies. Vai mēs, piemēram, iejaucamies augu, dzīvnieku, cilvēku ģenētiskajā ģenētikā, vai mēs mākslīgi simulējam šo uh, ģenētika. Tas nav tikai tehnisks jautājums, jo tehnika ļaus sasniegt ārkārtīgs rezultāts, bet tas ir ar bioloģiska un ētiska problēma. Mēs ļoti priecāmies par pētniekiem, kas uh, uzdod šāds filozofisks jautājums. Filto, politikai pienāca laiks, kad mums būtu jādomā vairāk filozofiski nekā tehniski un vairāk filozofiski nekā uh, uh, tādā tirgus ekonomiski griezienā vien. Paldies! Paldies pētniekiem, kas šodien ir šeit, lai prezentētu savas idejas. Tas ļoti svarīgi, jo mēs kā Eiropas Rūpniecības komiteja ļoti labprāt uzklausīsim jaunu pētnieku idejas, kam būtu jānotiek Eiropas līmenī runājot par robotiku un mākslīgo intelektu. Mm, tā ir bijis viena no in, ļoti interesantām tēmām arī šeit Eiropas parlamentā un Eiropas līmenī, jo mēs zinām, ka viens no izaicinājumiem mums ir runājot par digitalizāciju, robotizāciju, automatizāciju, ir tāds, ka Eiropa ir ļoti fragmentarizēta, jo mums ir bieži atšķirīga likumdošana atšķirīgās dalībvalstīs, un pēdējo gadu gaitā komisija nākas klāt ar 30 dažādām um, likumdošanas projektiem, lai um, nojaukt barēs starp dalībvalstīm radīt vienu uh, digitālo tirgu, un mēs visu šīs iniciatīvas esam ņēmuši vērā, tā kā es domāju, esam. Um, labā ceļā, runāt tiešām par vienu digitālo eh, vienoto tirgu, bet mums ir arī jauna izaicinājuma un robotika ar mākslīgais intelekts ir viens no tiem, jo tas maina mūsu darba tirgu ļoti strauju, un mēs redzam arī globālajā mērogā, ka, piemēram, ASV vai Ķīnā tiek investēts trīsreiz, piecreiz vairāk nekā mākslīgi intelektā mēs, nekā mēs to darām Eiropā, un lai būtu konkrēti spējīgi, mums vajadzētu investēt daudz vairāk. Uh, E, arī šajā jomā pētniecībā un inovācijās. Kā jau Frančeska sacīja, Eiropas komisija pagājuši gadu izveidojuši augstu līmeņu e, konsultāciju grupu, lai koordinētu ar Eiropas līmeni, kam būtu jānotiek. Un, protams, ka etiskā perspektīva vienmēr ir bijis viens no galveniem jautājumiem vai eh, aspektiem. Mēs redzam, ka Eiropā ir citas eh, vērtības, kā piemēram mūsu konkurentiem. Mēs gribam arī Eiropas tādu ietvaru runāt par robotikas un mākslīgā intelekta ētiku. Tātad, es domāju, jautājums ir ļoti svarīgs. Bet kā jau gan kolēģi Patrīcijas sacīja? vai labākais risinājums ir jaunas aģentūras izveida, nu tas varbūt jāvērtē drusku kritiski. Pārāk bieži izskan šādi steidzas, mums vajadzīga jauna aģentūra, ja tai nav pietiekoši resursi vai pilnvar, varbūt tas neko daudz nedzēs, bet varbūt ir ļoti svarīgi noskaidrot, kā mēs varam labāk koordinēt savu darbību. Paldies! Piedodiet, kolēģi! E, mums nav laika plašai diskusijai. Mm. Frančeska, ir laiks tavai runai vai taviem komentāriem. Paldies priekšsēd, paldies arī jums visiem, ka eh, tāds interesants jautājums uzdevāt. Atbildēt divos jautājumus ir ļoti grūti, bet es centīšos ņemot vērā visus izteiktos komentārus vienkopus, eh, arī cenšoties ņemt vērā. Manuprāt, Izejas punkts ir tieši tas, ko daudz no jums sacīja, ka Eiropai ir vajadzīga eiropeiska pieeja mākslīgiem intelektam un mm, attiecībās komisijas eh, paziņojumu pagājušajā gadā eh, tas arī kļūst skaidrs, tas bija, eh, tur izpaudās šī pārliecība un pieeja būtu jābūt balstīties diviem principiem. Pirmais, uh, izvēles, kas būtu balstīts ne tikai uz tehniski iespējamo vai fiziski iespējamo, bet uh, uz to, kādas tehnoloģijas mēs vēlētos redzēt, lai veicinātu savus uh, principus un um, lai tas strādātu mūsu labā. Un uh, ir jāņem vērā arī ētiski apsvērumi plašākā izpratnē, tā tad es runāju arī par robotikas un mākslīgā intelekta ietekmē uz visu sabiedrību, tas ir jāņem vērā, tas absolūti no nepieciešama. Otrs elements, kas, manuprāt, ir nepieciešams, ir labas eh, likumdošanas manā skatījumā, un tieši tādēļ es arī tik ļoti eh, runāju par iespēju aģentūras izveidas iespēju ir e, sadarbīgas pārvaldības elementu izmantošanu, kas, manuprāt, eh, labāk izdotos ar vienu iestādi, mm, kurā ir, būtu ne tikai konsultējoša, <clears throat> Eh, atšķirībā no citām iestādēm, kas ir veidotas. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka aģentūras ideja neobligāti nozīmē, ka mēs tikai Eiropas līmenī risinātu šos jautājumus, bet taču manā skatījumā mm, vislabāk varētu šī aģentūra strādāt, ja viņi strādātu tīklā ne tikai ar Eiropas aģentūrām, bet arī ar nacionālajiem iestādēm kas risina šos jautājumus, un tas būtu tad arī labāks atsaucas punkts visiem uzņēmiem un pētniekiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, kas pat laban nevisai viegli tiek galā ar visu šo daudzu likumdošanu un standartiem, kas attiec uz robotīku. Un pēdējais. Tika runāts par nepieciešamību noskaidrot, kurš ir atbildīgais par tehnoloģijām, mākslīgo intelektu, mānā e, skatījumā ir skaidrs, ka pat labāk mums nav mākslīgā intelekta un robotikas risinājumi, kas varētu pašas risināt eh, šo jautājumu, jo neskatoties to, cik inteliģents tās ir, eh, tās ir programmētas, tās ir mašīnas, tās ir ierīces, tās nav cilvēki. Un tad nu visu izšķir, kurš tad ir programmējis šīs ierīces, kāds cilvēks tas ir bijis. Mm Mm, tā tad ir jāskatās, kādiem ir jābūt šo aplikāciju standartiem un kurš varētu būt eh, ekspost atbildīgais, ja nu mm, paceltos jautājums par atbildību. Piedodiet, un eh, es nedaudz pārsniedzu runāšanas laiku. Paldies, Frančeska, par visu jūs teikto, par jūsu idejām. Mums ir Eiropas Savienībā ļoti daudz aģentūra un noteiktu šāda aģentūra, kādu jūs piedāvājat, ir absolūti nepieciešama ITRE komiteja tas ir diezgan saprotams. Un tagad mm, pēdējais, bet ne vismazāk svarīgākais, mūsu runātāja Franka Gerau, viņa ir vāciete, uzaugusi e, mazpilsētā dienvidos no Berlīnes pēc um, ģimnāzijas beigšanas. Viņa vienu jada um, darbojas kā brīvprātīgā Baltijas jūras pētniecības institūts Rostakā. Pēc tam viņa no zinātnes pārgāja uz inženieriju, uh, pieņēma lēmumu uh, uh, darboties biogēnisko resursu tehnoloģijā, un jūsu uh, dzīves gājums, kas ir manā priekšā, man uh, liek domāt, ka jūs vēlties savu tehnoloģisko pieeju kombinēt ar jūsu, uh, tā teikt, uh, ekoloģisko viedokli. Jūs esat arī ļoti aktīva nevalstiskā uh, organizācijā Vācijas jaunie dabas draugi. Jau daudz gadus, tad, tad jau no pamatskolas gadiem, jā? Ja? Nu, gandrīz. Man jau tā likās. Lūdzu, dod jums vārdu. Pirmkārt vēlos sacīt, ka uh, pateicos par iespēju būt šeit. Uh, Jūs uh, sniedziet man sajūtu, ka Eiropa tagad ir ļoti tuvu man, un paldies, ka varu šeit būt, un ka varu mm, mm, jūs uzzināt, jūs man klausties. Es piedāvāju Eiropai regulēt uh, elektronisko ierīču modulāro dizainu. Tad viņas varētu mm, vienkārši sabojāt modulu, vienkārši aizvietot, piemēram, displeju. Tā, tas ir pārnozaru uzdevums, um, mums jā, tas attiektos uz visiem mūsu dzīves e, jomām. Politiķiem būtu jārisina šis jautājums steidzam. Vairākums cilvēku maina, nomaina savu um, vietāru un ik pēc diviem gadiem, lai gan lielākā daļa uh, da, uh, e, detaļu vēl darbojas ļoti labi. Labošana uh, maksā pārāk dārgi, ja tad ja kaut kas sabojas vēl vairāk. Tātad esam at, nonākuši pie e, e, secinājuma, ka labāk ir e, nomainīt nekā salabot. Taču, ja būtu modulārais dizains, tad katrs varētu diezgan viegli apmainīt šīs detaļas, un tas būtu efektīvāk un vidē draudzīgāk. Pat um, um, taustāmu detaļu nomaiņu būtu daudz vienkāršāk. Tad nebūtu vienmēr jāpērk jauns vietu tārums, ja kaut kas sabojājas. Uh, arī e-lasītājiem, um, klēpdatoriem, televizoriem to varētu izmantot, uh, um, un es piedāvāju uh, šādas pasākums displejs, baterija, atmiņa, ārējās detaļas, uh, tā skaitā klaviatūra un moduli, kas pastāv, sastāv no pāriem moduļu, viņiem būtu jābūt pieejamiem internetā. Man personīgāk pieredze liecina par to, ka cilvēki vēlas pirkt ilgspējīgas produkts, ja tas vien ir iespējams. Uh, vidē draudzīgums ir ļoti svarīgs, un elektroniskās uh, ierīces ir viens no kārtām apspriežamies, ir viens no svarīgākiem jautājumiem no šī aspekta. Esmu domājis par šo jau daudz gadus e, savās tehniskajās studijās. Es uzzināju, ka resursu efektīvāk izmantošana viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem, un tehnoloģija e, ilgspēja strādā inženieri, taču e, to visu bloķē ekonomiski, kas vēlas turpināt visu kā ierasts un negrib šādas izmaiņas redzēt. Tikai nelies izmaiņas mainās politikas rezultātā. Uh, Taču savu pētījumu rezultātā es uzzināju par diviem maziem Eiropas uzņēmumiem, kas ir izveidojuši vietārunas ar modulāru dizainu. Tādēļ es ticu, ka tas ir iespējams arī lielākā mērogā. Taču pat labam tas vēl nenotiek, un tā kā cilvēki galvenokārt vēlas labu elektronisku ierīci, e, e, tad viņi izmanto to, ko viņi atrod veikalos, kaut viņi e, labprātāk pieļautu telefonu, kas būtu ilgspējīgs. Tā ir tirgus nespēja. Uh, piedājums neatbilst pieprasījumu. Tādēļ Eiropas parlamentam likumdeviem ir jāmaina tirgus, lai mainītu Eiropas eh, elektrosku ierīču ražošanas nākotni. Otra ideja, kur es piedāvāju. Neliels stāta kapitāls daudziem projektiem, kur tehnoloģija tika izmantot ekodraudzīgiem, ilgspējīgam aktivismam, es piedāvāju sadarboties ar lokālo infrastruktūru, kas to jau atbalsta lai eh, pasauli būtu ilgspējīgāk un vērstos pie klimata krīzi, eh, māksliniekiem, eh, zinātniekiem jādarbojas nekavējoties, taču liels izmaiņas vēl mēs gaidam. Vai nebūtu efektīvāk tā vietā, lai uzticētu to visu uzņēmumiem un viņus finansētu, dot cilvēkiem šo naudu, lai viņi varētu eksperimentēt un meklēt ekodraudzīgas risinājumus. Ir vajadzīga demokratiska kultūra, kas šādas prasmes atbalstītu un tikai tad arī eh, var atrast, kas ir visilgspējīgākie, un tie arī ir jāatbalsti. Ehm, rūpniecībai augstākās izglītības iestādēm jāsadarbojas, to var teikt arī par eh, Vācu uzņēmējdarbības eh, programmu ar nosaukumu Exist. Ehm, mātes, kas audzina bērnus, un citi ir izslēgti pat labam no šīs aprites, tādēļ jādod dod jautājums, kā ES var uh, Eh, labāk veicināt ekodraudzīgu produktu eh, izstrādu un lai tie nonāktu pie visiem mēs patērētājiem iespējami ātrāk. Un otrkārt, kā Eiropas Savienība var eh, mudināt visas savas idejas pārvērst biznesā. Manā skatījumā Eiropas Savienībai jāsadarbojas ar esošiem darbnīcām, hekeriem, uh, Eh, laboratorijām, kas jau eksistē katrā valstī, kura rīcībā jau ir zināma infrastruktūra, eh, kas neeksistē, nebūtu tikai zinātnes un pētniecības institūcijos. Eh, Eiropas Savienībā ir jāpainteresēs, kas notiek jau vietējās sabiedrībās. Tad ir darbnīcas, kuras varētu subsidēt, lai cilvēkiem mācītu, kā šīs ierīces darbojas un kāds tam visam ir vides ietekme. Mm, kas palīdzētu motivēt cilvēks laba reklāma, varētu dot lielu rezultātu šajā jomā. Aktivisms eh, mazā biznesa jomā arī ir vēlams, jo eh, dažreiz jau eh, dažreiz cilvēks motivē arī vēlme vienkārši kaut ko darīt dabas aizsardzības labā, vidas aizsardzības labā, ne tikai biznesa labā. Uh, uh, Tomēr cilvēks, kas darbojas e, e, ilgspējīgs motivēts, būs ļoti motivēts, lai rastu vislabāko ekoloģiski draudzīgāko risinājumu. 1000 e, eiro atbalsts varētu būt ļoti vienkāršs veids, kā atbalstīt šādas idejas un projekts, um, vajadzētu būt finanšu plānam, kā šī nauda tiktu izmantot, šie tūkstoši uh, eiro granti, tas varētu būt video ar um, īpašiem materiāliem vai um, pūļa finansējumam. Uh, Eh, un eh, mentors nodrošināt vietējie tīkli, kas ir eh, ap tehnoloģiju laboratorijām jau pastāv. Šeit ir jāizmanto, jāiesaist arī tehnoloģiju darbnīcas, un tas viss tad palīdzētu mums ātrāk virzīties uz priekšu. Paldies, lieliski ierosinājumi. ITRE komitejā atbild par daudz ko Mm, daudzām Eiropas saimnības svarīgām programmām. Darbie kolēģi, kas vēlas izteikties? Kohličeka kungs. Pane predsedo. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Ir liels prieks redzēt eh, šādu jaunu sievieti. Jūs eh, Naturfreunde Jugend organizācijā darbojāties. Jā, ar šo organizāciju man ir labas attiecības. Un tagad uh, runāšu čehu valodā. Pat, jā, būtu varbūt labāk vāciski runāt, tāpēc, ka runāju ar frauku, bet, nu, tad viss labāk sapratīs. Man ir trīs komentāri. Vispirms, modulārā pieeja jau daudzās Eiropas Savienības direktīvās ir nostiprināta. Uh, tur ir rakstīts, ka lietas, kas e, tiek ražotas, e, tam ir jābūt sadalāmām, lai komponentus var atkal izmantot. Un e, tātad jūs sakat to, ko saka jau arī daudzi Eiropas likumdošanas akti piemēram, um, vienoti lādētāji, vienot standarta baterijas. Tas, manuprāt, ir ļoti pareizi šī pieeja. To es pilnībā varu atbalstīt. Otrakārt, jaunu uzņēmumu, jeb startupi. Jūs uh, teicāt, ka dažkārt ir sarežģīti uzsākt kaut kādas aktivitātes. Es nezinu, kā citās valstīs, bet uh, mēs Čehijā, piemēram, uh, mums ir tādi uh, uh, biznesa inkubātori jauniem uh, vai uh, citādi veidu uzņēmumiem, kur var saņemt zināmus pakalpojumus šajos inkubatoros, saņemt palīdzību ar grāmatvedību un tam līdzīgi. Uh, Eh, tas ir pieejams uz ierobežot laiku, un vai nu tas eh, darbojas, un tad eh, viņi nostājas uz savām kājām, bet ja neizdodas, nu tad vienkārši viņiem tas nav izdevies, un tā tas būtu īstenojams. Un jaunieši, kas vēl strādāt tehnikas nozarēs, tas viņiem kaut kā jau skolā ir jāpasniedz. Mums ir virtuālie uzņēmumi, uh, kurus var uh, vadīt no skolas sola, ir arī Erasmus projekti, kas uh, pievēršas šādām te uzņēmē darbības spējām. Abas šīs pieejas ir ļoti labas, kuras es vienmēr arī atbalstīšu. Paldies, Taburāno kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija tiešām eh, aizkustinoši redzēt, ka tāds jauns cilvēks eh, tik aktīvi iesaistās, eh, iestājas par eh, Eiropas idejām, ir tiešām svarīgi nodrošināt modulārus aparātus. Šobrīd mēs runājam tikai par otrreizējo pārstrādi, bet mums vajadzētu iet arī otrā virzienā, tad es jums pilnībā piekrītu. Vienkārši tam ir tā jābūt, ka uh, um, dators ir uh, ļoti dārgs, un kā tad tas var būt, ka man nav iespēja vienkārši nomainīt datoru, un tālāk šis, uh, es atvainojos bateriju, jo tad šis dators var uh, darboties tālāk. Tātad ir jānodrošina modularitāte, bet um, pret to, mm, protams, ir pretestība, kā vienmēr no uzņēmumiem, un parlamentā mēs esam daudzkārt uh, piedāvājuši interesantus priekšlikumus, uh, Mm, šajā virzienā, bet pēc tam padome tam pretojas, aizstāvot uzņēmumus. Un tādējādi tiek bremzēti inovatīvie uzņēmumi. Kas attiec uz finansējumu, jums ir taisnība, patiešām vajadzētu uh, vairāk iespējas dot vairāk cilvēkiem, kuriem ir potenciāls. Ir, piemēram, inovatīvas skolas, tām arī vajadzētu tādu nelielu finansējumu dot. Arī Itālijā tādas ir, bet trūkst tāda digitālā izglītība. Nav šādas jaunas izglītības formas, lai jaunieši jau jauniešu vecumā varētu tur virzieties uz priekšu. Uh, nav tāda jauna Montesori metode, kas mūs varētu sagatavot uz digitālo, eh, sagatavot digitālajai revolūcijai, lai varētu dot eh, šiem nākotnes pilsoņiem vajadzīgās spējas un prasmes, um, lai viņi varētu um, darboties sociālajos tīklos, jo robotika un uh, mākslīgais intelekts ienāk mūsu ikdienā. Uh, Nākamā runātāja lūdzu pavisam īsi no savas puses gribētu pateikties eh, runātājai par viņas komentāriem. Šī te modelārā pieeja, ko viņa pieminēja, dizainā noteikti veicinātu uh, kaut ko, ko mēs vienmēr esam aizstāvējuši šeit ītre komitejā, proti aprits ekonomiku samazināt, uh, eh, otraisai izmantot, otraisai pārstrādāt, un tas ko jūs teicāt, būtu solis šajā virzienā. Kolēģi jau izteicās, ka parlamentam ir tendence būt avangardā, salīdzinot ar komisiju un padomi. Es piekrītu arī tam, ka runājot par šādu veidu projektiem, Eh, labums būtu ne tikai Eiropai, bet visai pasaulē, un varbūt mums tas ir jādara, lai eh, veidotu pasauli labāku, un tas eh, ietekmē vidi, un visām šādām lietām būtu jātiek ņemtām vērām, tad, kad parlaments un visa Eiropas Savienība lemj par to, kādus projektus finansēt. Lielas paldies! Citi runātāji negrib izteikties, ļaujiet man piebilst. Vai vēl kāds grib runāt? Nē. Dargā frauke, ļauj man piebilst, ka mēs esam rūpniecības, vētniecības, enerģijas, digitāl, digitālās darbkārtības, uzņēmējdarbības, MVU, kosmota politikas komiteja. Visi šie jautājumi ir mūsu komitejā. Mēs esam atbildīgi par apvārsni 2020. Tie ir 80 miljardi eiro, diezgan uh, liela naudas summa. Esam atbildīgi arī par citām programmām, kā piemēram Kosme, kas ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunu uzņēmumiem. Un arī ir jauna programma, digitālās Eiropas programma, kur ir runa par digitālajām prasmēm. Tātad, protams, var piedāvāt vienu šādu programmu, kā jūs minējāt, pilotprojektu paspārnē. Tātad Eiropas komisijai vajadzētu uh, ņemt to vērā un mūsu sekretariāts ITRE komitejā varētu pie tā strādāt, jo šie projekti ir interesanti. Bet no jūsu perspektīvas labākais risinājums būtu Eiropas pētniecības padomē. Tas ir uh, apvārsnis 2020 programmā vai apārsnes Eiropa programmā, kas ir pēc 20. gada. Um, astotā pamatprogramma ir uh, apvārsnes 2020 un apvārsnes Eiropa ir nākamā devītā programma. Un Eiropas pētniecības padomei ir daudz naudas jauniem zinātniekiem, individuāliem zinātnieku projektiem. Tātad uh, lūdzu uh, pameklējiet informāciju par to. Internetā šobrīd nav problēma atrast. Uh, informāciju par Eiropas pētniecības padomi, apvārsnes Eiropa ietvaros, un uh, būtu būtiski nezaudēt uh, jūsu idejas. Un tagad vārds jums uh, atbildēm. Paldies! Tā ir, ka ne tikai zinātniekiem vajadzētu, vajadzētu izgudrot ilgspējīgas uh, lietas, bet to var darīt arī ikdienas cilvēki, kaut vai skolēni, bet skolai nevajadzētu būt tai vietai, kur tiek mācīts šīs lietas, jo, ja tas tiek darīts skolā, tas parasti ir uh, garlaicīgi, bet tādā kā fab laboratorijā, kur ir 3D printeri, lāzera griešanas iekārtas un motivēti cilvēki, kas jums var iemācīt, kā uh, salodēt, piemēram, kādu mātes plati vai kaut ko, uh, jums tad ir motivācija to darīt, un tur tad var doties to darīt. Kāds teica, ka modulārais dizains jau ir iekļauts Eiropas regulējumā, uh, es tomēr nevaru nomainīt savā telefona bateriju. Tātad varbūt jūs varētu piespiest uzņēmumiem ievērot šo regulējumu, ja tas vēl ir spēkā. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties uh, uh, veicināt aprits ekonomiku. Es gribētu tiešām uzsvērt to, ka vajadzētu um, tādu kā sarakstu, un pirmajā lietai sarakstā vajadzētu būt uh, tam, ka mēs izvairāmies no atkritumiem, uh, ka lietas tiek izmantotas otrais, ka materiāli tiek otraizai pārstrādāti, un uh, arī dedzināšanas enerģiju vajadzētu atkal izmantot, un pēdējais būtu izmest kaut ko. Uh, es nepiedāvāju um, um, paplašināt otrreizējo pārstrādu, bieži vien arī tas ir problemātiski uh, sadalīt šīs uh, detaļas uh, iekārtām. Mums tiešām ir pēc iespējas jāizvairās no atkritumiem un jāizmanto otrais viss, ko var izmantot otrais. Liels paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Dargie draugi! Šī ir lieliski iespēja mums visiem itra komitejā. Mēs visi dzīvojam internetā, viss, ko mēs šeit darām un par ko mēs runājam, tas viss iet internetā un ētiskie jautājumi, ar ko jūs sākāt, Jonathan, visi mākslīgā intelekta jautājumi, kā tas ietekmē mūsu darba vietu uh, radīšanu nākotnē un ekonomikas nākotni. Un uh, ekoloģijas, tehnoloģijas jautājumi, kā izvairīties no kaitējuma mūsu planētai, tie visi ir izšķirīgi svarīgi jautājumi mūsu komitejai. Tāpēc esmu tiešām pateicīgs jums, ka varējāt ierasties. Uh, pārstāvot pagājušā gada Eiropas jaunatnes dienu, un esmu pārliecināts, ka turpināsim jūsu uh, labi iesākto darbu. Paldies, un visu to labāko jums nākotnē. Paldies! Okay. Shake. Tagad nākamais punkts darba kārtībā. Nākamais punkts ir uh, desmitais ītra brauciens uz KSA aģentūru Prāgā. Tas bija pagājušā gada septembrī, no 19. līdz 21. septembrim. Salīnī kungs bija delegācijas vadītājs, delegācijā bija trīs cilvēki, un galvenais mērķis bija savākt informāciju par KSA darbu, jo īpaši uh, um, ņemot vērā, ka notiek likumdošanas darbs pie kosmos programmas un apvārsnes Eiropa programmas. Masimiliano, varbūt uh, tu varētu sākt diskusiju. Lūdzu, tev vārds. Grazie. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsadātāji. Lielas paldies, es izteikšos ļoti īsi. Delegācija devās uz eh, Prāgu laikā, kad mēs eh, centāmies šos jautājumus padziļināt, izpētīt. Delegācija gribēja iepazīties ar šiem jautājumiem pirms sākt sarunas. Tas notika eh, laikā, kad tika veidot kompromisu parlamentā. Mūsuprāt, šis brauciens ļoti, bija ļoti būtisks, jo to laika mums eh, citādi nebūtu bijusi šī iespēja, jo mm, bija jāstrādā pie kompromisiem, bet bija ļoti labi, ka mums bija tāds spēcīgs mandāts, un tagad varam ķerties pie trialoga, un šeit ir daudz, kas jāatrisina. Tātad mēs pāris dienas eh, tur pastrādājām. Pirmajā dienā mēs iepazināmies ar aģentūras aktivitātēm, kā tā darbojas. Uh, konkrētāk eh, runājot par Galileo un Agnos programmu īstenošanu, mēs arī detalizētāk pētījām um, satelīta navigāciju sistēmu ietekmi uz eh, dažādām nozarēm, un eh, tad mēs trīs deputāti um, diskutējām ar gaisā direktoru un uh, citiem kolēģiem aģentūrā mēs eh, konkrētāk runājām par to, kā ītra komitejas eh, lēmums par gaisā ietekmē viņu darbu. Tur bija vairāk konkrēti punkti, kas tika minēti, piemēram, gaisā eh, loma, kā atbildīgās iestādes loma. Vēl viens jautājums, ko apspriedām detalizēti, bija drošība. Tātad runājot par gaisā darbu, bet drošība arī runājot par Galileo un Egnos drošību. Tur mēs runājām par uh, vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar akreditācijas padomi un darbu, ko tā dara. Drošības aspektā mēs arī vēlējāmies uh, novērtēt, kā um, padomas lēmumi ietekmē tādas tradicionālās programmas, kā piemēram Galileo. Otrajā dienā uh, Mums bija atkal diskusija. Mēs eh, arī uzklausījām uzņēmumu īpašniekus, skatījām, eh, kā praktiski tiek piemērots eh, Galileo un Agnos. Tas bija ļoti interesanti, un otrās dienas beigās mēs vairāk pievērsāmies DFS saturam īpaši uh, skatot, kādas sinerģijas nākotnē varētu rasties starp uh, šīm te uh, e, kosmos programmu un um, apvērsnes Eiropa un Invest EU. Tās ir konkrētas programmas, kam būs būtiski ietekmi uz Eiropas kosmosa stratēģiju. Tātad tās bija pāris dienas ļoti laba darba, uh, Viss noritēja ļoti labi, un tas bija ļoti noderīgi. Un tas noderēs mūsu tālākajā darbā pie trialoga. Paldies par šiem skaidrojumiem. Es gribētu uzdot jautājumu. Vai Evžens Tošanovskis, Tošanovskis arī gribētu kaut ko piebilst, jo viņš arī bija klāt šajā braucienā. Paldies! Es eh, runāšu tiešām kā delegācijas dalībnieks, neatkārtošu to, ko teica Salīnī kungs. Pilnīgi piekrītu viņa teikamajam. Es tiešām piekrītu, ka brauciens notika īstajā laikā, jo mēs saņēmām eh, ļoti daudz informācijas par likumdošanu, kas šobrīd tiek gatavota, un to visu, ko mēs šobrīd skatām, pie kā strādājam. Es eh, jau otro reizi eh, biju šādā braucienā, jau pirms vairākiem gadiem tāds bija, un man lielākais pārsteigums bija tas, kādu milzīgu progresu gaisā ir panākus pa šo laiku, jo tas tiešām bija milzīgs solis, kas tika spērts, ja salīdzinām ar situāciju uh, sākumā ar pirmajiem satelītiem. Toreiz sākumā visa šī sistēma tika veidota, tad, kad aģentūra tika dibināta un uh, tās panāktais progress tagad ir tiešām milzīgs. Esam īstenošanas fāzē, uh, tiek uh, īstenoti jauni projekti, tie tiek savienoti ar citiem projektiem, kas ļoti labi darbojas un ir dzīvotspējīgi. Es pilnīgi piekrītu Salīnī kungam, parādījās, cik svarīgi ir um, uzklausīt aģentūras uh, viedokli un atrisināt uh, atlases procedūru problēmas, lai nerastos neskaidrības. Ir labi, ka uh, tas viss tika atrisināts. Mēs arī vienojāmies par to, ka Tā kā GSA aģentūrai uh, rodas aizvien jauni uzdevumi, un mēs ar viņiem konsultējamies, tad raugoties uz tehnoloģisko progresu, ir jāpalielina darbinieku skaits, un aģentūras tehniskais aprīkojums ir jāuzlabo. Un svarīgi ir arī apzināties, ka GSA nodrošināja uh, ļoti, labi, ļoti labu aizsardzību datu sistēmām. Runājot par kiberdrošību, tas ir ļoti labs aspekts, ļoti svarīgs aspekts, un uh, šis apmeklējums bija tiešām ļoti vērtīgs un uh, veiksmīgs, uh, kā jau kolēģis teica, un tas būs ļoti noderīgs sagatavojot likumdošanu, pie kā strādājam. GSA ir aģentūra, kurai patiešām ir izdevies uh, izpildīt eh, tai uzdotos uzdevumus, un tagad ir jāspēr nākamais solis, jāturpina atbalstīt visas šīs aktivitātes eh, šajā tik svarīgajā Eiropas projektā. Manuprāt, aģentūra jau tagad ļoti labi darbojas, eh, un arī ekonomiski tas ir svarīgs projekts, un arī tālākais progress būs atkarīgs no um, dokumentiem, uh, pie kā strādājam. Salīnīkums ir referents. Es domāju, ka apmeklējums bija ļoti labs, saņēmām ļoti daudz informācijas. Paldies, Evžen! Jā, šī, uh, šis brauciens tiešām ir bijis veiksmīgs. Kohliček kungs grib kaut ko piebilst. Paldies! Es biju ļoti priecīgs, ka kolēģi uh, devās uz gaisā aģentūru. Es to atbalstu jau no paša sākuma. Es biju patiesībā pirmais, kas parlamentā ieteica šo aģentūru izvietot Prāgā. Daudz kas ir atrisināts, kā dzirdēju, un būtu labi tagad šo aģentūru um, tai paredzēt papildus personālu Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka aģentūras darbs iet pareizajā virzienā. Paldies, dārgie kolēģi! Liels paldies! Vai Salīnīkums gribētu vēl kaut ko piebilst? Jā, paldies! Es pilnībā piekrītu kolēģu teiktajam. Mums ir uh, ļoti delikāta kosmosa paketes daļa, kas ir attiecības starp aģen šo aģentūru un Eiropas komisiju, un šis jautājums ir jāskata. Un arī attiecības ar ESA e ir svarīgas. Tā ir pārvaldības pakete, un to mēs apspriedīsim detalizētāk. Bet, manuprāt, tas, ko mēs panācām pirmajā trialogā, bija ļoti labs rezultāts. Visām trim institūcijām ir viens un tas pats mērķis. Padome, protams, šeit arī ir būtiska, tā ir sava loma spēlējama, situācija ir eh, tomēr diezgan trausla, Pie tā centīsimies strādāt eh, trilogā un centīsimies to noslēgt līdz februāra beigām, bet redzēsim, kādus skaitļus saņemsim no DFS diskusijām. Paldies! Eh, paldies Salīnī kungam, kurš vadīja šo delegāciju. Paldies arī Tošanovska kungam. Tiekamies atkal pēc divām stundām kad Rumānijas prezidentūra stādīs priekšā savu programmu. Mums būs divas tikšanās ar eh, Rumānijas ministriem, un tad uh, uzklausīsim informāciju par uh, sarunām, kāds, kādas ir mums, uh, mūsu parlamentam ar padomu. Paldies, tiekamies pustrijos.